Signore e signori, buongiorno. Dāmas un kungi, labrīt! Lūdzu, ieņemiet savas vietas zālē, lai mēs varētu sākt savu darbu. Gribu sveikt eh, mūsu vidū visus mūsu viesus, un jo īpaši laipni aicināt mūsu vidū viesus, kas šodien uzstāsies. Un gribētu arī pateikties Eiropas komisijas priekšsādātāja vietniecei Vivienai Redingai. Mēs viņai esam lielu pateicību parādā par šo iniciatīvu. Un to pilnīgi atbalstīja Eiropas komisija un Eiropas parlaments ar lūgumrakstu komitejas starpniecību, kuras priekšstādātais esmu saskaņā ar darbu kārtību, sāksim ar uh, Vīvieras redīgas uzstāšanos. Lūdzu, vārds jums liels paldies, Maconī kundze, dāmas un kungi. Esmu gandarīta būt jūsu vidū un, aiz, un aicināt jūsu šo semināru Tas mums būs ļoti svarīgs, jo īpaši mūsu pilsoņiem. Jo jūs zināt, kā jaunājs Lisabonas līgums ir revolucionējis Eiropas Savienības politikas izstrādi, izvirzot eh, pilsoņus Eiropas Savienības politikas sirdī. Un tā ir arī sniegusi Eiropas Savienības pamatiesību hartai saistošu nozīmi. Tas nozīmē, ka šī Harta, šai hartai ir jāaptver visas Eiropas Savienības eh, iestāžu politikas, un Eiropas Savienības dalību valstīm šī harta ir jāievēro un jāīsteno. Pamatiesība harta ir Eiropas Savienības galvenais likums, tā sakņojas Eiropas Savienības galvenajās vērtībās un nodrošina mūsu pilsoņiem vissvarīgākās tiesības un brīvības. Harta tiek uzskatīta par instrumentu, kas ļauj cilvēkiem patiesi izmantot savas pamatiesības visās situācijās, uz kurām attiecas eh, Eiropas Savienības tiesību akti. Tas ir dzīves instruments, kas eh, būtu jāīsteno ikdienām no Eiropas Savienības institūciju un dalību valstu puses ka tās īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus un no dalību valstu tiesu puses, ka tās īsteno Eiropas Savienības likumus. Tāpēc Eiropas komisija 2000, 2010. Eh, gadā pieņēma stratēģiju par hartas efektīvu īstenošanu. Un mērķis ir, tas, ir tās, ka mēs kā savienība varētu kļūt par paraugu. Un tas ir tātad svarīgi ne tikai cilvēkiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā, bet arī kā uh, veids izveidot savstarpēju uzticēšanās gaisot starp dalībvalstīm un vispārīgāk veids, kā ļaut pilsoņiem uzticēties Eiropas Savienībai. Eiropas komisijas prioritāte nodrošināt, ka harta tiek ievērot katrā Eiropas Savienības likumdošanas fāzē, sākot no dienas, kad Eiropas komisija sāk izstrādāt priekšlikums līdz pat grozījumiem no padomas un Eiropas parlamenta puses. Līdz tai dienai, kad šīs izstrādātais tiesība akts kļūst par uh, spēkā esošu tiesību aktu, kas tiek īstenos dalībvalstīs un kur īstenošu uzrauga Eiropas komisija. Visās šajās fāzēs pamatiesības ir jāievēro. Cilvēku intereses un e, gaidas saistībā ar hartas īstenošanu ir ļoti augstā līmenī, un to apliecina arī igada ziņojums, ko izstrādāja komisija par datu Mm, Eiropas komisijas eh, ziņojuma dati ievākš, ievāktie dati par Eiropas eh, pamatiesību hārtas īstenošanu. Šī ziņojums tika publicēts martā. Tas arī sniedz informāciju par to, kā eh, Eiropas komisija un citas iestādes ir īstenojuši savu darbu, īstenojot hartu. Interesanti zināt ir to, ka ziņojums norāda, ka komisija no vispārējās sabiedrības ir saņēmusi daudzas vēstules saistībā ar pamatiesībām. Tātad plašā sabiedrība pastāv plaša interese par šo jautājumu, taču ir arī problēma, tāpēc, ka trīs ceturdaļas no vēsturēm vēstulēm attiecas uz gadījumiem, kas nav Eiropas Savienības tiesību aktu kompetencē. Un tas norāda uz to, ka pastāv liela uh, maldīšanās, pārpratums par to, uz ko attieca šī harta un kādas ir Eiropas Savienības institūciju kompetences. Esmu pārliecināta par to, ka arī deputāti šai telpā apzinās, ka harta neatiecas uz visiem dalībvalstu tiesību aktiem. Tas attiec tikai uz tiem gadiem, ka dalībvalsts īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus. Un harta arī nedod Eiropas komisijai pilnvaras, pilnvaras iejaukties pamatiesību pārkāpumu gadījumos. Un tā, tā ir pamatideja, kas tiek pārprasta. Par to liecina arī Eiropas ombuda analīzi. Viņš secināja, ka, 20, ka 72% no Eiropas pilsoņiem vienkārši nesaprot, uz ko attiecas pamatiesību harta, neapzinās, kā tā ir īstenojama. Un tāpēc, dāmas un kungi, mēs esam šeit. Tas ir viens no iemesliem, jo mēs visi piekrītam tam, ka šī situācija nav apmierinoša. Un lai mazinātu aizkavēšanos pamatiesību īstenošanā un lai izvairītos no vilšanās, nacionālās varas iestādes, Eiropas institūcija, nacionālā varas iestādēm, Eiropas institūcijām un citām iestādēm ir jāizvērš kopīgi centieni, lai labāk sniegtu informāciju mūsu pilsoņiem, uz kuriem gadiem jau kārt atsies, uz kuriem nē. Un tā ir mūsu kopīgā atbildība mums visiem. Un, kad es saku mums visiem, tad tas attiec uz Eiropas iestādēm, institūcijām, ieskaitot Eiropas Savienības pamatiesību aģentūru un dalību valstis pamatiesību hartas īstenošanas igada ziņojums ir pirmais solis, ko spērus komisija, lai labāk informētu pilsoņus par šo lietu. Ziņojums ataino konkrētas problēmas, ar kurām saskaras eh, privāta personas. Tas arī paskaidro, kāpēc Eiropas Savienība dažkārt nevarēja neko darīt, lai uzlabotu situāciju, ņemot varā tās pilnvaras. Tas arī izskaidro ka pat gadījumos, kad Eiropas Savienības harta neatiecas uz Eiropas Savienības iestāšu darbību, pamatiesības vēl ar vien tiek nodrošinātas nacionālajā līmenī saskaņā ar nacionālajām konstitucionālajām sistēmām. Līdz ar to nav likumdošanas nesaktās zonas. Vienkārši kāds cits pārņem pilnvers, bet, protams, kā gan mūsu pilsoņi to varētu zināt, kurā brīdī, kura pilnvaras ir stājušās spēkā. Un tāpēc informācijas sniegšana par pamatiesībām ļoti sarežģīta, jo gaidas ir ļoti augstas, juridiskie jautājumi ir ļoti sarežģīti, un esmu pārliecināta, ka tieši šādas pašas problēmas ir sastopams nacionālā līmenī. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi nacionālā un Eiropas līmenī apmainīties ar pieredzi, lai tādā veidā mēs varētu secināt, kā varam risināt problēmas, jo tas, kas beig beigās ir svarīgi, ir nevis kurš instruments kurā brīdī ir piemērojams, bet gan tas, ka pilsoņi gūst atbildi. Tātad, ko mēs varam darīt labāk? Mūsu pilsoņi sagaida pieņemumu, pieņemamu attiecīgu risināšanas reis, ri, mehānismu, kas viņiem var līdzēt atrisināt savas problēmas. Un uh, juristi to sauc par uh, izējas tiesību aktu. Par to pilsoņi varētu nezināt, bet viņi vienkārši vēlas nodrošināt savas tiesības izmantot tās. Un dalībvalstīs viņiem dažkārt trūks piemērotas informācijas par īstenojamo instrumentu. Un šis informācijas trūkums tiešām ir uh, iemesls, kura dēļ pilsoņi nevienmēr var īstenot savas tiesības. Mūsu uzdevums būtu risināt šo situāciju. Mēs to, piemēram, varētu risināt eh, kā eh, informācijas sniegšanu, tādu kā tiesisko portālu, kas ļautu pilsoņiem orientēties, kurā brīdī pie kā viņiem būtu jāvēršas. Un tā iemesla dēļ mēs esam šeit sanākuši kopā. Mums kopā ir jāizpētī, kā mēs varam sadarboties savā ziņā, koordinēt darbību savā starpā, lai nodrošinātu augstu līmeņu sadarbību starp dalību valstīm un Eiropas Savienības iestādēm. Priekšstādātājs kundze pirms ļoti ilga laika, kad biju lūgumrakstu komitejas priekšstādātāji, es biju organizējis pirmo sanāksmi Eiropas uh, ombudam un uh, Nacionālo komiteju priekšsēdētājiem. Un tas notika tieši šī paša iemesla dēļ, tieši ar mērķi atrisināt tās problēmas, lai problēmas risinātu tas, pie kura vēstuli ir nonākusi vispirms. Taču problēma ar mūsu hartu ir tā, ka turpinās visnotaļ konkrētas problēmas, kas mums pazīstams jau ilgus gadus jo pilsoņi klauvē pie nepareizajām durvīm. Un, protams, šo pilsoņu interesēs ir nevis mums nosūtīt viņiem atpakaļ vēstuli, piedodiet, neko nevar līdzēt, jo to gan viņi negaida, un viņiem ir pamats gaidīt ko citu, bet gan ātri pārvirzīt vēstuli uz kompetento iestādi, vai tas būtu dalībās līmenī vai Eiropas Savienības līmenī. Un tas attiec ne tikai uz mums, uh, uz eh, mūsu darbību attiecībā uz eh, dalību valstī, bet arī pretējā virzienā dalību valstu sadarbību ar mums. Šāda praktiska, reāli piemērojama sistēma, kad mēs uzņemies atbildību par juridiskiem aspektiem, par kuriem pilsonis nevar zināt, ir mūsu iespēja sniegt pilsonim atbildi. Tātad paskatīsim visi kopā, kā mēs varam stiprināt sadarbību starp ombuda, cilvēku, bērnu tiesību, ombudu līdztiesības, eh, antidiskriminācijas iestādēm un Eiropas Savienības iestādēm. Kā mēs varētu pārvirzīt zināmu kategoriju sūdzības, pamatojot uz kādiem kategor kādām kategorijām un kādām procedūrām mēs to varētu darīt. Atbildot uz šiem jautājumos, vispirms ir jāapzinās, kā dažādās iesaistītās puses patiesībā risina pamatiesību sūdzības un kādas prakses jau ir iedibinājušās. Mūsu rīcībā šodien ir mm, milzīga pieredze Ceru, ka tā mums sniegs atbildes un sagatavos sadarbības uh, eh, gaisotni starp Eiropas Savienības, Savienības iestādēm dalībvalsti, dalībvalstīm. Vēl viens aspekts, kuru gribētu uzsvērt. Tiesneši mūsu dalībvalstīs ar vienu ir bijuši būtiski svarīgi Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanā. Mums, protams, arī jāreitinās ar viņiem, saistībā ar pamatiesību hartas īstenošanu, kad viņi tiek aicināti traktēt un īstenot Eiropas Sanības tiesību aktus. Dāmas un kungi kopā ar lūgumraksta komiteju mūsu vidū šodien ir ievērojama ekspertu grupa, lai apspriestu šos jautājumus ar mums. Esmu gandarīta redzēt, ka daudz ir atbildējuši uz mūsu aicinājumu un gribu pateikties Lūgumas priekš, komitejas priekšsēdētātāja Matsonī kundzei par viņas personīgo iesaisti. Vi, esmu arī pārliecināta, ka komitejas locekļi vispār ir uh, mūsu pilsoņu pusē. Lūgumrakstu komiteja ir tā, kuras locekļi vislabāk apzinās, kas reāli nedarbojas Eiropas Savienībā. Reāls ieguldījums, reāla pieredze ir eh, ļoti svarīgas aspekts. Tā mēs varam sniegt atbildi saviem pilsoņiem. Mums jāsniedz nopietna atbildi. Tāda atbildi, kā es atvainojos, tā nav mana atbildības joma, manā skatījumā nav atbildi. Un tāpēc esmu priecīgi šodien redzēt šajā zālē un cerams, ka šīs sanāksmes rezultātā tiks eh, izveidoti sadarbības ceļi, lai iestāde, neatkarīgi no tā, kāda iestādā būtu un kur tā atrastos, varētu sniegt atbildi, lai pilsonis zinātu, ka kādam manas problēmas ir svarīgas. Tas mūs šodien vieno, un mani koordinātori šodien man sniegs informāciju par šo diskusiju rezultātiem. Paldies! Ringrazio la viceprezidente Reding. Lielas paldies Redings kundzē par tās sniegto informāciju, par prezentāciju. Viņa pieminēja tieši tos jutīgos punktus un norādīja uz tām svarīgajām vietām, kur mums vajadzētu pievērsties, lai mēs varētu uzlabot mūsu darbu. Un katram no mums vajadzētu uzmanīgi padomāt par šo tēmu un censties rast kādu atbildi. Kā jau Redings kundze teica, mēs esam tāds kā galvenais birojs Eiropas kopienas institūcijām. Lūgumrakstu komiteja ir vieta, kur uh, pilsoņi var iesniegt savas sūdzības un lūgumrakstu komitejas ietvaros, ņemot vērā arī kompetences, mēs, mums ir uzdevums pievērsties šiem problēmām un rūpēm, kuras pauž Eiropas pilsoņi attiecībā uz kopienas tiesību ievērošanu. Sūdzību procedūrā eh, darbojas komisija, un kas attiecās uz lūgumrakstiem, tad šeit darbojas mūsu komiteja. Mums ir ļoti skaidri iezīmēti uzdevumi. Mums jākontaktējās ar pilsē, pilsoņiem. Pilsoņiem ir šis lūgumrakstu instruments, un problēmu gadījumā tas vērš ne tikai pie parlamenta, bet arī pie citām Eiropas Savienības institūcijām. Un ir paredzēts, ka katra atsevišķa lūgumraksta gadījumā sekretariāts izpēta to. Tas attiecās uz visiem kopien, visām kopienas iestādēm, jo šeit varbūt runa gan par sūdzībām arī attiecībā uz valsts un lokālām iestādēm. Notiek attiecīgi izmeklēšana uz vietas, jo parlamenta deputāti vēlas uz vietas informēties par uh, to jautājumu, par kur ir sūdzējušies pilsoņi. Mēs vienmēr esam centušies rast risinājumu problēmām, uh, kuras ir pauduši pilsoņi. Līdz šim mēs vēl neesam visus risinājumus spējuši atrast, un tāpēc tiešām Redings kundze pilnīgi pārējais teica, ka mums nepieciešams radīt skaidrību par kompetencēm dažādos līmeņos. Jo pilsoņi taču lūdz kompetento iestādi kaut ko darīt lietas labā. Tie ir pienākumi, kur izriet no nepieciešamības no nepieciešamības uh, radīt skaidrību. Un arī tām institūcijām ir lo, liela loma, kurām ir jāizskata iespējami pamatiesību pārkāpumi. Mums tiek piesūtīts liels skaits lūgumrakstu, kuri runā par to, ka iespējams ir pārkāptas pamatiesības. Uh, Mums ir uh, uzsākt 46 procesi un daudzos gadījumos tiek uh, runāts tieši par uh, pamatiesību interpretāciju. Un Redingas kundze jau arī pauda mums savu pieredzi, kad viņa pirms vairākiem gadiem bija lūgumrakstu komitejā, arī toreiz pilsoņi lūdza aizsardzību, ievērojot pamatiesības. Viņi lūdza šo aizsardzību no parlamenta un citiem Eiropas Savienības, citām Eiropas Savienības iestādēm, bet šodien pamatprincips, kas ir e, hartā, ir kļuvis par tādu kā ietvaru regulējumam, bet arī šeit jāņem vērā dažādi aspekti. Mēs nevaram, protams, ņemt vērā pilnīgi visu, bet ir pamatvērtības kā cilvēka cieņa, tiesības privāto sfēru, pamatbrīvības, eh, brīvība uz eh, informāciju, īpašuma aizsardzība. Ir ļu, tie ir 54 eh, panti un četri no tiem skaidri definē uzdevums, kuri rodas, kuri attiecas uz šo principu īstenošanu. Šāda tiesību īstenošana ir saistīta ar aizsardzību. Ir skaidri jāzina par to, kas ko izlēma. Mums ir jāzina, jābūt skaidrībā par šo principu piemērošanu, bet jābūt skaidrībā arī par interpretāciju. Daudz cilvēku, arvien vairāk cilvēki ļoti cer, ka viņi var balstīties uz uh, šīm tiesībām. Un, bet bieži vien pamats nav īsti stabils, mums nepieciešama papildus precizējuma, lai mēs visiem pilsoņiem, pilsēn, pilsonēm varam sniegt visaptverošas atbildes. Pirmā lieta, kas mums vajadzētu, ko mums vajadzētu pārbaudīt, ir 51. panta interpretācija, kurš runā par to, un Redings kundze arī to minēja. Šis pants runā par to, ka īstenojot komot, eh, pa, kopienas tiesības ir jāņem vērā pamatiesību hārta. Te runa ir par pamatiesību eh, aptvērumu, runa ir par pašām pamatiesībām, un tālāk ir teikts, ka neviens eh, neaizskavē Eiropas Savienību izdot vēl stingrākus noteikumus, un tas uh, protams, sarežģīja interpretāciju. Šeit mums būtu cieši jāsadarbojas ar komisiju. Mēs jau arī vienmēr pievēršamies pie komisijas, ja ir kādas pilsoņu sūdzības. Mēs cenšamies iegūt informāciju no komisijas, mēs lūdzam sadarbību, mēs lūdzam viedokļus. Un daudzos gadījumos komisija pilnīgi pamatoti saka, ka tā nav kompetenta, tā ir noticis daudzos gadījumos, bet daudz gadījumu arī vēl nav izskatīti. Īpaši lūgumraksti attiecībā uz privātu īpašumu, mazgadīgo aizsardzību, dzimumu jautājumu, diskriminēšanas jautājumu. Tātad mums šodien ir šie līgumraksti mūsu rīcībā, un mums ir jāzina, kurš ir kompetents, ja runa ir par šādām tēmām. Bet, protams, ir arī tādas situācijas, kur runa ir par pilsoņu tiesībām un, un kur tiešām ir mūsu kompetence. Tātad no vienas puses runa ir par to, ka mums ir jācenšas palīdzēt atsevišķiem cilvēkiem, bet no otras puses mēs negribam atbalstīt eh, nepareizas, nepamatotas cerības. Eh, dažos konfliktos nav pareizi eh, iejaukties šādā veidā, un šādos jutīgos gadījumos mums jānodrošina, uh, tas, lai mēs atrastu pareizos interpretācijas ceļus. Pašlaik mēs cenšamies eh, izstrādāt pareizos priekšlikumus, pareizos labos priekšlikumus, lai radītu garantiju, ka visā, ko mēs darām, pašā centrā ir pilsoņu intereses. Paldies! Uh, par to, ka jums ir tāda interese mūsu darbā, un šeit es tagad gribētu pievērsties pirmiem panelim. Gribu sveikt pirmo viesu mūsu vidū. Vispirms stādīšu priekšā šos viesus. Varēs gribu sveikt Redingas kundzi, jo viņa tagad dosies prom. Ancora il mio, il nostro grazie alla... Vēlreiz Liels paldies komisijai, paldies Redingas kundzei, ka tā bija tik laipna atbalstīt šo iniciatīvu. Mēs ar viņu cenšamies sadarboties. Tagad es stādīšu priekšā eh, pirmo paneli. Mēs runāsim, ko konkrēti nozīmē pamatiesību hārta Eiropas pilsoņiem. Uh, un kā informēt pilsoņus par pamatiesību hartas piemērošanas jomu. Še, šajā brīdī gribu sveikt viesus, kuri iepazīstinās mūs ar šo tēmu. Pirmkārt, gribu stādīt priekšā Moniku Flašiko Benovu, tālāk profesoru Giuseppe Tesauro, profesors Jefs Van Erps, profesor, profesora Elspete Gilda un profesors Džans Pols Žakē. Visu šos viesus sirsnīgi sveic mūsu vidū. Vispirms vārdu došu Monikai Flašikovai Bēnovai. Uh, Kolēģi, dāmas un kungi, esiet sveicināti Eiropas Savienība ar vien vairāk gūst savu nozīmīgo lomu uh, pamatiesību izpildī, izpildīšanā. Uh, Man patīk ideja par Eiropas Savienību, kā mm, savienību, kurā valda pamatiesības. Man ir liels gods būt uh, par referenti Eiropas parlamenta ziņojumā par pamatiesību izpildu Eiropas Savienībā. Un vēl man ir prieks uzrunāt šo izcilo auditoriju šodienas seminārā. Šo, šodien mums ir skaidrs, par ko mēs runājam, par pamatiesību hārtu, bet ja tā paliks tikai uz papīra, tad eh, labumu nebūs. Šī hārta jābūt izmantojama pilsoņiem un praktiski tā ir jāīsteno. Īstenošanai jābūt efektīvai. Pilsoņiem tāpēc ir jāzina par hartu un jāzina, kad tā tiek piemērota. Kā mēs visi zinām, tā ir viena no problēmām, un tamdēļ mēs šodien arī esam šodien satikušies. Tā kā Eiropas eh, tiesības sargs ir atklājis, ka 72% Eiropas pilsoņi nav pietiekoši informēti par hartu. Mums jāatzīst, ka tā ir mūsu atbildība, tā ir ES institūcija atbildība. Es gribu atkārtot tiesības, kas iekļautas hartā, eh, lai tās būtu efektīvi īstenotas, cilvēkiem jābūt par tām informētām, jāzina, kā tās praktiski izmantot, ja tiesības tiek pārkāptas. Daudzi informācijas kanāli par tiesību aizsardzības līdzekļiem ir nepieciešami, jo īpaši vairākās jomās. Vispirms bērnu, bērnu un jauniešu tiesībās. Daudz cilvēki nezina par tiesībām, kā tās aizstāvēt vai pie kā vērsties. Otrkārt, un tas ir vispārīgs punkts, ir liels apjukums par to, kāda loma ir katram tiesība aizsardzības līdzeklim. Ko, eh, komisija pareizi runā par eh, nepārprastu praksi, kad eh, daudzi cilvēki klauvē pie nepareizām durvīm. Šīs divas jomas ir mūsu prioritātes. Jāiz, jāizsaka pāris principi. Ja dalība valsts neievēro ēst e likumdošanu, nacionālās konstitūcijas aizstāv pamatiesības. Šādās situācijās pilsoņi, kuri uzskata, ka viņu tiesības tiek pārkāptas, grib būt pārliecināti, ka viņu sūdzība tiks ātri nodota attiecīgai nacionālajai tiesai vai specializētai cilvēktiesību struktūrai. Eiropas cilvēktiesību tiesa mm, sniedz papildu aizsardzību pēc eh, nacionāliem, tad, kad nacionāla līdzekļa nedarbojas. Jāuzsver, ka komisija nav apelācijas tiesa, kur var vērsties eh, starptautiski vai nacionālā mērogā līdzās informācija par hārtu, indivīdi, kuri uzskata, ka viņu pamatiesības ir pārkāptas, viņiem ir nepieciešama informācija par tiesību aizsardzības līdzekļiem, kas pastāv dalību valstīs. Informējot sabiedrību, mēs varam veicinot eh, izsapratni par to, kam vajadzētu iesniegt sūdzību Eiropas e-justīcijas portāls, e-tieslietu portāls eh, runā par to, ka vajag palīdzēt pilsoņiem. Portāls sniedz informāciju par juridiskās aizsardzības līdzekļiem, ja tiek pārkāptas pamattiesības. Bez tam eh, portālā vajadzētu izveidot informāciju par tiesības aizsardzības uh, Mm, aizsardzības līdzekļiem pamattiesību pārkāpumu gadījumos, un tas būtu jādara kopā ar Lūgumraksta komiteju Eiroparlamentā, Nacionālo cilvēktiesību institūcijām, nacionālām iestādēm, reģistriem, tiesu un e, Eiropas cilvēktiesību tiesu, kā arī citām Eiropas padomas iestādēm. Ja hārta netiek piemērota, uh, komisija skata, kā pārkāpums e, dalību valstī varētu tikt nodots attiecīgai nacionālai iestādei. Mūsu loma šajā seminārā ir domāt, kā institucionalizēt šādu mehānismu. Vairāki soļi jau ir spērti komisijā, informējot sabiedrību par ES lomu pamatiesībās daži, no, eh, daži ir jāpiemiņ. Informācijas kampaņas par ES lomu un pilnvaru pamatiesību jomā ir uzsvērta, kā arī parādīts, kādas ir iejaukšanās iespējas komisijai. Vēl jāstrādā pie skaidrojuma piedāvāšana tiem, kas iesniedz sūdzības un kas ir, tiem, kas ir interesētās puses. Es jau teicu par bērnu tiesībām. Tās nepārāk labi ir zināmas, tāpēc būtu vēlams uzrakstīt skaidrojumu bērniem, kas būtu bērniem saprotams. Citos gadījumos, ja komisija atbild individuālai prasībai, kas eh, neatbilst tās kompetencei, un ja ir, tad vajadzētu pielikt uh, skaidrojumu ar bieži uzdotajiem jautājumiem. Vajadzētu sniegt vairāk informācijas un apmācību iesaistītajām pusēm, arī taiskaitā tiesnešiem. Vajadzētu sadarboties ar tiesu tie, tīklu civilās un komerclietās, krimināllietās un Eiropas tieslietu fórumu noslēgumam. Es gribu vēl pastāstīt par jautājumiem, par kuriem mēs šodien runāsim. Nesenā krīze Eirozonā noteikti rāda tendenci, lai savienībā notiktu integrācija. Viss Eiropas projekts pašlaik ir apdraudēts, un mūsu loma ir gādāt, lai Eiropas Savienība pietuvot, tie pietuvotos saviem pilsoņiem pēc iespējas tuvāk. Mēs varam informēt Eiropiešus par viņu pamatiesībām un par efektīviem līdzekļiem, kā šīs tiesības ievērot. Jaunākā situācija, kad komisija var pieņemt tikai vienu trešdaļu no saņemtajām vēstulēm ar sūdzībām, tas nav pieņemami pastāv risks, ka pilsoņi e, nepareiz sapratīs hartas apjomu, un viņi var sajaukt to ar pašu Eiropas Savienību šo te ne, ne, nelaipno mm, attieksmi. Un tas nav pieņemami tā laikā, kad mēs pārdzīvojam tik grūtus laikus. Lielas paldies par jūsu ielūgumu, priekšēdētājs kundze. Es ceru, ka šīs um, būs ražīgs seminārs un es novēlu visiem dalībniekiem veiksmīgas diskusijas. Lielas paldies, dāmas un kungi, par uzmanību! Eh, grazie te, kolega eh, Benova. Eh. Paldies, turpina priekšsēdātāji. Paldies, Benovas kundze. Es gribētu jūs informēt par to, ka šodien mēs uzklausīsim mūsu viesus, kas šeit uzstāsties, un tad jums būs iespēja uzdot jautājumus. Mēs um, dzirdēsim, uzstājamies deputātus, kas ir mūsu vidū, tātad 45 minūtes, pēc tam ir paredzēts debatēm. Un arī runātāji, protams, debatēs varēs piedalīties. Un tagad dodu vārdu profesoram Tezāro kungam. Lielas paldies priekšstādātais kundze, ka aicinājāt mani uz eh, šīm kopīgajām debatēm. Esmu pagodināts būt uh, svarīgā lomā, novērojot pēdējo 30 gadu garumā, kā attīstās pamatiesības uh, eh, sākotnē Eiropas uh, komis kopienu tiesā un tagad eh, Eiropas eh, cilvēktiesību tiesā. Katrs juridiskais teksts sākotnēji ir tikai teksts, kas rakstīts uz gabulu. Un, un eh, šajā miesā ir jāiedveš dzīvība, un to dara administratori, advokāti, tiesneši profesionāļi, kuri var eh, iedvest eh, piešķirt saturu šiem dokumentiem. Pamatiesību harta vainagoja ilgstošu procedu, procesu, eh, kad, kura laikā bija izvirzies cilvēktiesību jautājums. Visi zina, ka ilgu laiku Līgumi neko nebilda par pamatiesībām. Un Nīcas hartāji uh, nākšana gaismā nebija viegla, viņa bija tādā kā nestabilā situācijā, apmēram desmit gadu ilgumā. Tā mm, bija tādā situācijā, ka neviens īsti nezināja, par ko tur īsti runa, un tomēr beigās Tas kļuva par dokumentu, dokumentus, kur var atsaukties, traktējot uh, Eiropas Savienības tiesību aktus. Ar Lisabonas līgumu tas kļuva par instrumentu, kas kļuva oficiāli saistošs. Tad kādas uh, izmaiņas ieviesa Lisabonas līgums? Tas ir salīdzināms ar šampaniešu pudeļu, pudeles atvēršanu. Visi ir apkārt pie galda un visi tad uzdod jautājumu, kas tāds astīs ir. Tas nav iztērētā papīra vērts un pēc tam tomēr šī harta vairo savu uzticamību un tā kļuva par svarīgāku atsaucas dokumentu uzticības ieviešanai nekā jebkurš cits, nekā tas tika sagaidīts. Daudz eh, tika likts uz pamatiesību hartu un uz laiku pēc Lisabonas līguma. Bet tad, kad eh, cerības ir lielas, tad, protams, pastāv arī eh, antiklimaks risks pēc tam bija cilvēki, kas uzskatīja, ka šī harta būs vislabākais veids, kā aizsargāt cilvēku tiesības. Bet Lisabons līgums kopā ar Lisabonu, ar pamatiesību hartu kļuva par neatņemamu akī sastāvdaļu. Un e, šī procesa vēstura ir ilgstoša un pamatprincipi principi ir bijuši Eiropas Savienības tiesību aktu kodols. Nevienmēr gan šie dokumenti tiek īstenoti un hartā un arī Lisabonas līgumā, kas eh, bija Lisabonas procesa eh, rezultāts, pastāvīgi bija atsaucis uz to, ka hartā pietrūkst jauninājumu pamatiesību jomā, jo īpaši runājot par Eiropas Savienības kompetencēm pilnvarām un cilvēku uzdev jautājumu, kas tad tur īsti jauns ir. Un patiesībā vienkāršiem pilsoņiem mums nav viegli izskaidrot, ka cilvēki apgalvo, ka Nīcas uh, hārta bija gaid, uh, tika celt saulītē kā panacēja risinājums visām problēmām, bet pēc tam tomēr tika secināts, ka nav pietiekošas uh, hartas īstenošanas. Un mums pilsoņiem to nav viegli izskaidrot, bet tās ir problēmas, kas uh, attiecas uz uh, visām lietām. Tāpat arī nacionālajās konstitūcijās ir paredzēts tiesības, kas vienmēr tiek īstenotas. Tātad problēmas pastāv dažādos līmeņos. Svarīgi ir norādīt uz to, ka pastāv trīs instrumenti, taču tas instruments, kurš noroši visaugstāko aizsardzības līmeni, ir iztenojams galvenokārt. Iespējams, ka tas prasītu vairāk kā desmit minūtes uh, skaidrot, kādas lielas ilūzijas uh, izplatīja prese. Uh, prese gribēja uh, nākt klajā ar skandaloziem paziņojumiem savās avīžu pirmajās lapās. Taču Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošana, protams, nevairo plašsaziņas līdzekļu eh, ienākumus, un tāpēc viņi meklē skandāls gadījums. Universitāšu profesoriem arī lieliski iespēja sniegt savu ieguldījumu, apmācot jauno juristu paudzi. Un ir jāizskaidro, kādi ir, kādas ir Nicas eh, hartas saknes, lai intelektuālā pieredze tiktu īstenot. Studentiem tas sākotnēji bija kaut kas uh, Mm, īpatnējs. Eh, viņi strādāja šo tekstu savos praktiskajos darbos, semināros. Un eh, tur bija runa reāli nevis par to, kas tekstā rakstīts, bet kā tas tiek īstenots. Un līdz ar to profesoram ir lielākā atbildība nododot vēstījumu tālāk jauniešiem, viņu studentiem, kuri, protams, šo tekstu izvirzīs tādā kā bībeles statusā. Protams, jaunumu izplatīšanās notiek ļoti ātri, advokāti, tiesneši hartu lieto, eh, sāk lietot ļoti ātri, un Nīcas harta bija tā, kas nodrošināja pamatiesības. Protokols Nīcas līgumā tika traktāts kā pamatiesību hartas parakstīšana. It kā tas, nebū, tas jau būtu noticis un jau būtu vainagojies līdz ar, eh, Lisab, vainagojies ar panākumiem līdz, līdz ar Lisabonas līguma pieņemšanu. Ja jūs paraugoties uz to, kas ir izskanējis Eiropā konstitucionāli debatēs, tad jūs secināsiet, ka vispārējā tendence go pārsvaru un izplatījās pa visu Eiropu. Nīcas tekstam būtu tiešas, tieša ietekme, tas attiektos uz vispāriem principiem, uz uh, vispārēji pieņemto praksi. Un visa šīs debates bija tāds, it kā viss jau tagad tiktu pārakstīts un aizīmokots, vienīgais, kas jādara, būtu īstenojums. Un man šķiet, ka tiesneši arī šādi tika maldināti mēnešiem ilgi tiesneši šķīra konstitucionālās tiesības un Eiropas Savienības tiesu praksi. Jo konstitucionālās tiesas apgalvoja, pagaidiet, jūs steidzaties pārāk ātri īstenojot Nicas hartu. Un tagad situācija ir eh, izlīdzinājusies, sākotnējā eiforija uh, ir pazudusi, un tagad mēs zinām, kāda ir reālā situācija. Un es gribētu piebilsties eh, Flašikovas Benovas kundas sacītēm. Mums ir jādomā par jauniešiem. Mums ir jāizstrādā šī, šīs vadlīnijas bērniem, lai viņi paši varētu saprast, par ko ir runa. Uh, lai cilvēki no dažādām kultūrām, kas nākuši no dažādām ģimenēm, varētu saprast, par ko ir runa. Un tad mums arī tas ir jāīsteno tādā līmenī, lai tekstu varētu saprast juristi, advokāti, jo juristi ir sava veida filtrs starp pilsoņiem un tos instrumentus, kas pilsoņus aizsargā, piemēram, pamatiesību harta. pastāv iespēja pilsoņiem iesniegt uh, lūgumu rakstus Eiropas parlamenta lūgumu rakstu komitejai. Un pastāv arī citas platformas, jo zināšana apjoms, uh, kas ir profesoru pārziņā, nemaz patiesībā nav tik liels, un to es atklāti saku kā profesors. Taču juridiskajā jomā praktiski strādājušie cilvēki uh, darbojas kā filtrs starp pilsoņiem un tiem instrumentiem, kas aizsargā viņu tiesības, piemēram, pamatiesības. Mēs runājam par organizācijām, struktūrām, kas ir ļoti sarežģītas. Kopiena balstās uz tiesiskumu principu. Un tāpēc jābūt ir augsta līmeņa juridiskai integrācijai tiesiskā integrācija iespējams eh, daudz plašāk apjomā nekā citās kopienas darbības jomos. Tomēr man šķiet ir svarīgi vērst uzmanību uz pieejamiem resursiem šajā ziņā, kur integrācija patiesībā ir totāli tikus priekš. Paldies! Grazie lei, profesore Tesā. Lielas paldies, Tesāro kungs varu teikt, ka tiešām atbalstu domu, ka mums nepieciešama vienota tiesību kultūra attiecībā uz tiem, kur darbojās tiesību jomā, un tāpēc gribētu norādīt uz to, ka tika iesniegts likuma projekts, tas attiecās uz uh, tālāk izglītošanu tiesību jomā, tas ir pilota projekts. Tātad var teikt, ka ejam pareizajā virzienā, esmu priecīga, ka varu teikt, mums ir vienota pieeja. Tagad vārds prof profesoram Van Ērpam no Māstrihts universitātes. Paldies, priekšēdētājs kundze, par uzaicinājumu, dāmas un kungi. Kad runājam par cilvēktiesībām, pirm, vispirms domājam par privātumu par eh, aizdomās turēto tiesībām, par bērnu tiesībām, bet viena pamattiesība ir tiesības uz īpašumu. Un mūsdienās, kad ekonomika, ekonomikā klājas tik smagi, un atkal šķiet, ka mēs esam nostājušies uz kā nākamās eh, banku krīzes sliekšņa, jautājums ir, kādas ir mūsu pilsoņu tiesības ekonomikas krīzes apstākļos, ja mēs runājam par tiesībām uz īpašumu. 17. pāns hārtā apraksta īpašumu tiesības un saka, ka visiem ir tiesības e, nopirkt, e, turēt savā īpašanā, īpašumā un nodot e, citiem savus īpašumus. Uh, Nevienam nedrīkst atņemt šādas te e, šos īpašumus. Un e, to var izdarīt tikai tad, ja to tieši nosaka likums. Šī norma ir balstīta uz e, cilvēktiesību konvencijas panta, un 17. punkts ir iedvesmojies no tiesas sprieduma prakses. Varbūt jūs vaicāsiet, kāda saistība eh, īpašam tiesībām ar ES likumdošanu, jo harta tiek piemērota tikai Eiropas institūcijās. Es teiktu, ka diezgan daudz, diezgan liela šī saikne. Vispirms jārunā par 79. gadā Eiropas tiesa jau pateica, ka īpašuma tiesības ir viena no pamatiesībām Eiropas eh, likumos, Un vēl es gribu norādīt, ka mums jau ir likums, Eiropas likumdošana lik, ties, uh, īpašumu tiesībās, teiksim, finansu noteikumi, teiksim, uh, maksātnespējas noteikumos. 344. pantā par uh, ES funkcionēšanu īpašumtiesības, eh, kas noteikti nacionāli ir, ir ļoti ierobežotas. Un par spīti plašam formulējumu tas nozīmē, ka nacionalizācijas un privatizācijas jautājumi ir dalību valstu kompetencē. Kā pilsoņus var ietekmēt ES likums? Jauni, jaunas direktīvas regulas var uh, izstrādāt, es jau pieminēju maksāt nespējas regulu, tur var iekļaut arī īpašumu likumdošanu, bet pilsoņus var ietekmēt arī savādāk. Es gribu norādīt uz divām problēmu jomām. Protams, desmit uh, minūtēs es varu tikai norādīt uz šīm problēmu zonām. Viena ir īpašība pašnoteikties, jeb, teiksim, iegādāties īpašumu citā valstī nekā tajā, kurā jūs dzīvojat. Ir milzīgas problēmas, un es varu sniegt piemēru. Īpašnieki, pircēji, pirmajām, otrajām eh, mājām Fran eh, Spānijā. Viņi sasniedz tādus īpašus izdevumus, viņi saskars ar tādām problēmām, kuras viņi absolūti negaidīja un tas beidzas ar to, ka viņiem tiek atņemta šī īpašuma bez kompensācijas. Protams, nav problēma tikai ar ārvalstu pircējiem, kas iegādājas otros īpašumus. Tikai, tas neskar tikai Spānijas pil, pilsoņus, bet eh, arī visus citus. Bet, ja runa ir par ārvalstu pircējiem, tad hartai ir savs vārds. Varbūt tieši tāpēc Eiropai vajadzētu uzņemties iniciatīvu, lai šie publiskā likuma ierobežojumi būtu labāk zinām, lai varētu izvairīties no problēmām pārkāpjot 17. punktu uz par īpašam tiesībām. Eiropas institūcijas var rīkoties tāpat, tātad izvairīties no pārkāpumiem Mm, stāstot vairāk pār ierobežojumiem sabiedriskajos likumos. Cita problēma, kas pieaug pieņems spēkā, attiecas uz pensiju tiesībām. Ekonomiskās krīzes vidū spiediens tiek izdarīts uz visiem - no valdības, no ārotbiedrībām, no organizācijām, no vecāku pilsoņu organizācijām. E, tiek izdarīts spiediens, lai tiktu samazināts šīs tiesības. Eiropas cilvēku tiesība ir skaidri pateikusi, ka ja ja ir tikai kaut kādas gaidas, tad nav aizsardzības. Bet, ja ir izveidotas pensiju tiesības, jūs ieguldāt savu naudu, tad jums jāsaņem, jābūt tiesībām uz pensiju. Grūtos ekonomiskos apstākļos, protams, varbūt nav nekādas citas izējas, un pensijas ir jāsamazina, bet tam jābūt pēdējam no līdzekļiem. Atkal var vaicāt, kā Eiropas harta šeit eh, šajā kopainā iesaistās. Mūsu finanšu ministri runā par taupības pasākumiem dalību valstīs. Un tad ir vienkārši pateikt, ka šī konkrētā dalība valsts, eh, ka tai kaut kas jāiet.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 Okay. Yes, okay. Okay. Let me uh, first. Es gribu rezumēt to, ko es teicu pirms es tiku pārtraukts. Es pieminēju par pensijām, par pensiju tiesībām. acīm redzami, ka pastāv tiesības valstī noteikt pensiju tiesības tā, kā tā uzskata par pareizi. Un tas, protams, attiec arī uz sociālajiem pabalstiem. Tomēr, kad šāda sistēma ir izveidota un cilvēki iegulda naudu, iemaksā naudu, tad viņiem ir ne tikai gaidas uz pensiju, bet gan tiesības ar ekonomisku vērtību. Viņ, tad viņiem ir īpašums faktiski 17. punkta e, nozīmē, kas balstās uz cilvēktiesību konvencijas pantu. Un šo īpašumu nevar viņiem vienkārši atņemt. Jā, ekonomikā valda grūti laiki, Alternatīvas varbūt nav, bet es jau laikam to teicu, ka tam jābūt tikai pēdējam līdzeklim. Tas ir pēdējais solis, jo nevar būt tā, ka cilvēku tiesības e, cieši tad, kad ekonomika sabrūk. Cilvēkiem ir cilvēktiesības, jo īpaši ir situācijās, kad ir ļoti grūti laiki un uh, un jo īpaši tad, ja cieši šie te mm, veca gada gājumi cilvēki, kuri ir strādājuši, mm, maksājuši savus pensijas iemaksas un veidojuši sabiedrību. Es gribu teikt, ir hartā arī pants numur 25, kur ir runāts par vecāku gadagājumu cilvēku tiesībām, kad savienība atzīst un ievēro šo cilvēku tiesības uz cieņpilnu un neatkarīgu dzīvi, eh, piedaloties sabiedrības dzīvē. Kā var būt cieņpilna un neatkarīga dzīve, ja pensijas, par kur, kuras ir sakrātas darba laikā, ir atņemtas? Protams, te vajadzīga laba, laba līdzsvara izjūta bet mēs nedrīkstam pret to pārāk viegli prātīgi izturēties. Un pirms sabruka mikrofona sistēma, es jau teicu, kur šeit parādās Eiropa. Mūsu finansu ministrijas prasa no dalību valstīm, lai tās uzsāk taupības pasākums, lai tās iejaucas ekonomikā dalību valstī. Tieši šajā brīdī, manuprāt, Eiropas parlaments, komisija, bet jo īpaši jūs, Eiroparlamenta deputāti, kas pārstāv pilsoņus Eiropas Savienībā, jums ir jāgādā, lai tie, kas ir vājā pozīcijā, kuriem varbūt nav balsu tiesības, ka viņi tiek aizsargāti. Paldies! Grācija, profesore. Anko... Paldies, profesora kungs, turpina Zonija kundze. Atvainojamies par tehnisko kļūmi ar mikrofoniem pirms kādu brīžu. Un tagad lūdzu Elspeth Gilds, profesori. Liels paldies, priekšsādātāji. Paldies, ka aicinājāt mani uzstāties jūsu priekšā par šo ļoti interesanto tēmu, kā labāk pilsoņiem izstāstīt eh, pamatiesības eh, un kā rast risinājums eh, uz problēmām, kas saistīts ar pamatiesību kārs neievērošanu. Tāpēc, tāpēc vēlreiz liels paldies, ka aicinājāt mani jūsu vidū. Sākumā gribētu pastāstīt par kādu piemēru. Kādu dienu mani izzina no dzīvokļa un um, piekāva uh, Viņa mūs eh, aizveda uz telpu, kur bija mazi telefoni un piekāva. Sākumā aizved mūs, pēc tam vēl citus. Tas notika naktī, mums bija kādi četri vai pieci, kas nevarēja gulēt. Mēs eh, dzirdējām soli, eh, troksni mēs visi kliedzām, jo visiem bija um, smagi. Tas notika pirms nedēļas. Sitē bija daudz, viņi man sita ar stiku. Uh, Tur bija trīs, četri policijas, policisti, kas to darīja. Vai te runa par Kadāfi pārvaldīto Lībiju? Nē, diemžēl nē. Tā ir sūdzība no bērna, kas tika aizturēts aizturēšanas centrā Grieķijā 21. septembrī. Šogad par to ziņoja Human Rights Watch šīs sūdzības, šī sūdzība pilnīgi atbilst eh, Grieķijas tiesības sarga sniegtai informācijai par ārzemnieku aizturēšanas apstākļiem Grieķijā un arī pēdējo astoņu mēnešu laikā trīs uh, izstrādātajiem tiesas spriedumiem un arī Eiro, pado, Eiropas padomas augstā pārstāvja cilvēku tiesību uh, ziņojuma informācijai un ANO aģentūrām. Tad, ko uh, Human Rights Watch gribēja panākt ar savu ziņojumu? Human Rights Watch lūdza, lai uh, Eiropas Savienības aģentūra, kas uzrauga uh, robežu pārkāpšanu, uh, Eiropas Savienības Grieķijas un Turcijas robežās, uz robežām, lai tiktu pārtraukts cilvēku aizturēšana Grieķijā, jo bija zināms, ka šie cilvēki tiks novietoti tādās aizturēšanas centros, kas pārkāpja cilvēktiesību hartas 4. pāntu par spīdzināšanas aizliegumu un tas atbilst hartai, tas atbilst Eiropas Savienības tiesību aktu kompetencēm. Un 22. septembrī atbildi no Frontex par šo gadījumu bija tāda, ka šis gadījums neatiecas uz Eiropas Savienības pilnvarām jo ārzemnieku aizturēšanas apstākļi ir nacionālo tiesību aktu pārziņo un uz to attiecas nacionālie likumi. Līdz ar to hartas 4. pāns ne, nav piemērojams un Frontex atbild bija tāda, ka tas neuzskata, ka tam būtu jāsniedz kaut kāda norādījumi dalību valstu robežu sargiem. Uh, par to, ka uz Grieķijas un Turcijas robežas uh, migranti vairs nebūtu nosūtāmi uz aizturēšanas centriem. 22. septembrī had, had uh, Redingas kundze savā blogā sniedz informāciju, ka viņa apsprieda šo informāciju ar Human Rights Watch un ka Grieķi, Grieķijas uzvedi tiek vērsta uz to faktu, ka tai ir jārisina šī situācija un ka tomēr šī situācija ir pakļaut nacionāla likumiem. Nākošajā dienā uh, Eiropas Savienības uh, ģenerāla uh, prokurors šajā lietā, kas tiek devēts par es lietu, sniedz atbildi Eh, vai, sas, vai eh, migrants, kurš tika sūtīts eh, atpakaļ no apvienotās karalistes uz Grieķiju, vai, vai tas attiecas uz hartas skatītiem gadiem. Un ģenerāla prokurors secināja, ka šis gadiens tiešām attiecas uz 4. pāntu hartā un tā attiec arī uz gadījumiem Grieķijā, un ka šī harta ir prioritāra attiecībā pret Dublinas noteikumiem, Dublinas nolīguma noteikumiem. Un ka nav nosūtami cilvēki atpakaļ uz Grieķiju, tad, ja tur nav pietiekoši cilvēciski uzturēšanās apstākļi aiz, aizturēšanas centros. Mums ir jāgaida vēl galīgā atbilde no ģenerāla prokurora. Taču skaidrs ir tas, ka aizturēšanas apstākļi Grieķijas aizturēšanas centros ir cilvēktiesību hartas kompetencē. Interesanti ir secināt no Human Rights Report izsniegtās informācijas, ka mūsu uh, Eiropas Savienības uh, darbinieku eh, tiesības arī šai gadienā ir skartas, jo tie bija tieši Vācijas valsts piedarīgie, kas strādāja uz Frontex robežas starp Turciju un Grieķiju, kuri iestājas par to, lai aizturētie cilvēki uz robežas netiktu nodoti Grieķijas varas iestādēm. Līdz ar to Vācijas robežsargi vairs netiek izmantoti šajā amatā, un šie Eiropas Savienības eh, pilsoņi uzskata, ka viņi, no viņiem nedrīkst pieprasīt, lai viņi pārkāpj Eiropas Savienības tiesību, cilvēktiesību hartas 4. pantu, un viņi pieprasa uh, tiesiskā aizsardzība. Tad kādas, kā tiesiskā aizsardzība pastāv? Atbildes niet institūcijas, iespējams, ka atbild nav apmierinoša. Frontex apgalvo, ka atbildība ir nacionālo tiesību aktu pārziņā. Mēs turpināsim nodarbināt uh, eh, robežsārgus uz Grieķijas un Turcijas robežas, lai nodotu tālāk aizturētās personas uz aizturēšanas centriem Grieķijā. Komisija atbalsta šo nostāju. 7. Šī, šī gada 7. septembrī PDC atklāja, ka atbildot uz vēl nepublicētu ANO ziņojumu par aizturēšanas apstākļiem attiecībā uz aizturētajiem Afganistānā, NATO vadītājs, kurš ir atbildīgs par mūsu armiju Afganistānā, ir aizliedzis nodot Afganistānas kolēģiem ANO ar armijas spēku uh, notvērtās personas, jo Afganistānā šie cilvēki tiek mocīti pēc tam. Te akli runa par hartas ceturto pāntu. Jūs nedrīkstat nodot citām varas iestādēm cilvēkus, par kuriem jūs zināt, ka tur viņi tiks uh, spīdzināti. Uh, vai kur cilvēciskā cieņa tiks aizskarta. Tātad Eiropas Savienībā mums ir tiešām neparasta situācija. Mums ir hartas ceturtais pants, kas tiek īstenots no NATO armijas puses Afganistānā. Viņi apgalvo, ka viņi nedrīkst nodot šos cilvēkus Afganistānas varas iestādēm. Un turklāt uh, Afganistāna tas attiec uz cilvēkiem, kas taču šauj uz NATO armijas cilvēkiem. Un tai pašā laikā ir gadījums Eiropas Savienībā, kur tiek apgalvots, ka 4. hartas pāns uz šo gadījumu neatiecas. Tas tikai liecina par to, cik lielā mērā šī situācija ir sarežģīta, un tas attiec gan uz eh, mazgadīgiem bērniem Grieķijā, gan arī uz cilvēkiem, kas grib pirkt vasaras mājas citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Paldies! Grazie a lei per il contributo. Paldies. Turpin priekšsēdētāji. Un tagad dodu vārdu profesoram Žanpoļu Žakē. Paldies priekšsēdētāji. Lai turpinātu iepriekš sacīto, es gribētu, lai es vairotu diskusijas sarežģīšanos, es gribētu sacīt, ka šajā Grieķijas lietā e, Eiropas e, cilvēktiesība tiesa Strasbūrā nos, e, notiesāja Beļģiju, jo tā iz, izmantoja iespēju nosūtīt cilvēks atpakaļ uz Grieķiju un tad uz Beļģiju. Var sakot, situācija ir sarežģīta. Un iesākumā es gribētu sacīt, ka situācija ir paradoxāla, jo harta tika izstrādāta kā vienkāršošanas instruments. Ar to bija paredzēts vienkāršot situāciju pilsoņiem. Pirms šīs hartas pamatiesības garantēja Eiropas kopienu tiesas prakse, kuru pilsoņi nevarēja labi saprast bez ekspertu palīdzības. Un tāpēc tika izstrādāta skaidra, tika izstrādāta skaidra deklarācija, un es atceros, ka tā laika Lielbritānijas um, valdība Smith kungs sacīja, ka visos apvienotās eh, karalistes policijas iecirkņos šī harta ir izvietojama, lai visi pilsoņi to varētu saprast. Taču patiesībā šī harta ir sniegu savu ieguldījumu, lai vairotu sarežģīšanu. Bet te arī ir divi iespējami risinājumi. Vispirms tā tad ir runa par pamatiesību avotu sarežģīšanos. Atcerieties, sastajā līguma pantā ir harta. Tur ir iekļauti vispārējie tiesību principi, kas izriet no kopīgām konstitucionāla tradīcijām konvencijas. Tad vēl ir Eiropas cilvēka tiesību konvencija, kā tā ir īstenojama hartā, un tās noteikti tās tiesības nosaka konvencija, un tās tiesības savukārt harta. Un tad vēl tālāk ir Eiropas cilvēktiesību harta, kas spēj stājas spēkā nepastarpināt. Tad kā jūs gribat uh, nodrošināt to, ka pilsonis saprot, uh, kurš no šiem instrumentiem viņa attiecas, ka tādu instrumentu ir daudz? Un nu, tad vēl ir otra lieta. Uz ko attiecas harta? Un šeit, nu, tiešām situācija vēl vairāk sarežģījus. Tā attiec uz Eiropas Savienības institūcijiem. Tās pilsonim ir vienkārši. Tā arī attiec dalībvalstīm, kad dalībvalsts īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus. Un šeit atkal situācija ir sarežģās. Hartā bija rakstīts, kad dalībvalsts īsteno, jo mēs gribējām apiet plašāku Eiropas kopienu tiesas praksi, kur bija minēts, ka uh, tas attiektos uz Eiropas Savienības tiesību aktu jomu. Taču beig beigās, eh, skaidrojot hartu, mēs mēģinājām atgriezties pie šī ierobežojuma, ka tiek īstenot Eiropas Savienības akti. Tas nozīmē, ka tiek transponēta direktīvi vai arī, ka tiek īstenoti regulas īstenošanas pasākumi. Arī šai gadījumā pilsoniem it kā varētu būt skaidrs. Tā tad ir runa par uh, regulu īstenošanu. Taču mana kolēģe minēja grūtības saistībā ar Frontex, taču arī šai gadienā ir šīs grūtības, ka interpretācija iet vēl tālāk. Pastāv plaša eh, tiesu prakses Vidmenštaina lietā. Tajā Eiropas kopiena tiesa skaidro situāciju par civilu stāvokli Austrijā vai šis, pa, vai princese Vingersteina varētu būt reģistrēta kā princese Austrijā. Un Austrija atbildēja nē, jo mēs nevaram nevienu, uh, mums nepastāv tāda lieta kā princeses. Būtībā tas ir dalībās kompetencē, taču tiesas atbilde bija tāda, ka tas ir princeses brīvās pārvietošanās ierobežojums, jo viņai ir princese Vācijā, un uh, viņai tā tad ir bankas konks, konts Vācijā, kur viņa figurē kā princese, bet Austrijā viņai jāmaina ir vārds. Un tas ir ierobežojums. Un tad jautājums ir par to, vai Eiropas Savienības tiesība akti šai gadienā ir piemērojami vai nē. Un eh, Eiropas Savienības tiesa īstenoja harta, ka Austrija tā tad esot nepamatot liegusi princesei izmantot savu titulu. Un nu, šī situācija ir īpaši problemātiska Eiropā. Jo runājot par uh, Eiropas pamatiesību konvenciju, tad te pilsoņi nekādu jautājumu nav. Bet mums vēl ir eh, mūsu pamatiesība harta, un te jau situācija sarežģījis, jo mums ir vairāki līmeņi. Atcerēsimies, kāda bija situācija ASV pirmsākumos. Sākumā ko, ko, uh, konstitūcija bija attiecināma tikai uz federālajām, uz eh, federāliem tiesību aktiem, un, eh, un pēc tam tad tur situācija bija vēl sarežģītāka. Tad kā mēs varētu pašreizēju situāciju risināt? Mēs tātad varētu sākt no augšas, darīt tā, kā mm, tika darīts ASV, bet tāpēc bija vajadzīgs Ziemeļdienvidu karš atdalīšanās karš, vai arī nodrošināt, ka e, Eiropas Savienības tiesība akti attiec uz visiem gadījumiem. Tad pat laban mēs tomēr secinām, ka mums būtu jāsāk no lējas. Tā tad ir daudz avotu, tāpēc es gribētu ierosināt lai mēs skaidri pilsoņiem skaidrītu, skaidrotu, kādas ir viņu tiesības, jāizstrādā ties, um, interneta vietne, kur viņiem skaidri tiek sniegta informācija par um, Eiropas konvenciju, lai attiecībā uz katrām, katru tiesību veidu būtu kompendijas apvienojums, uh, kurš tiesība akts ir attiecināms. Vienmēr no juridiskā viedokļa varēs traktēt uh, tiesības. Pirmais risinājums būtu tas, ko mēs darījām Frontex. Tā tad jautājums bija, uh, vai uz Frontex attiecas pamatiesības. Tātad katrā gadījumā ir jānosaka, vai harta uz šo gadījumu attiecas vai nē. Un tad otrkārt, es uzskatu, ka ir jāizveido sistēma, kas neatstāja nevienu jomu nesektu. Tātad tā būtu sistēma, kas nodrošinātu ka tiek saņemta pilsoņu sūdzība, izskatīt to un skaidri pateikt, mēs neesam par to atbildīgi, bet tas, piemēram, ir Francijas tiesības sargs. Un es tātad nosūtu viņam šo sūdzību, un viņam ir obligāti tā jāpieņem, jāizskata. Un arī otrādi, lai Spānijas tiesības sargs varētu nosūtīt jums, Eiropas parlamentam vai Eiropas Savienībai sūdzību, uh, par kuru viņš uzskata, ka tā attiecas uz Eiropas Savienību. Tātad būtu jāizstrādā tāds teksts, kur viss būtu skaidrs, saprotams. Mēs varētu arī šeit vienkārši izstrādāt neoficiālu vienošanās, kas ļautu pilsoņiem zināt, kā viņi saņems atbildi un ka viņu sūdzība neaizies pa parlamenta vai komisijas neceļiem, saņemot vienkārši atbildi, nav mūsu problēma, paši tieciet galā savās nacionālajās valstīs. Nē, tā nav nacionālo valstu problēma. Vienkārši nosūtiet tālāk uz uh, X kunga pastkastīti, kurš tad tālāk atbildēs visumā pamatiesībām būtu jātiec uz visiem Eiropas Savienības, uz visām Eiropas Savienības dalību valstu aktivitātes jomām. Te ir runa par sankcijām. To paredz līgums par Eiropas Savienības dibināšanu. Hartas smagu pārkāpumu un gadījumā, un es zinu, ka pēdējā laikā mēs esam pievēruši acis Atcerieties, ka divas e, trešdaļas no parlamenta e, vēlot, ja, ja viņi to vēlas, var iesaistīt padomi. Tad jāparādz ir līdzīga situācija pat gadījumos, kad gadījums attiec tikai uz nacionāliem tiesību aktiem. Paldies, priekšsēdētāji! To, uh, your... Liels paldies par jūsu lieliskajām prezentācijām! Un tagad sāksim diskusijas. Gribu tikai vēl atsaukties vienu lietu, kas tiešām rosināja bažas. Es esmu zaļo koordinātoru lūgumrakstu komiteja. Bija runa par plašsaziņas līdzekļu brīvības pārkāpšanu. Mēs piesaucam Kopenhānas kritērijus. Un mēs saņemam ļoti jocīgu atbildi, ka Kopenhāgens kriterija attiec tikai kandidātu valsts. Ja jūs esat ES dalībvalsts, nu jūs zināt, tam patiesībā nebija nekāda sakara Eiropas Savienība. Es domāju, tas ir viens no pa, uh, šīs uh, konferences izraisītājiem, jo lūgumrakstu komiteja bija šokēta par to. Man tagad ir četri runātāji, ka pieteikušies sākumā trīs lūdzu. Viktor Postināru lūdzu. Paldies, priekšēdētājs kundze. Es gribu ļoti pateikties eh, profesoriem par to, ko viņi teikuši, ko viņi skaidrojuši, kas manā skatījumā ir svarīgāki nekā tas, ko pateica Redings kundze. Kāpēc? Jūsu sacītais apstiprina, ka šodien plaisa starp mūsu politiskiem principiem, mūsu likumdošanu, nu, līgumiem vai hārtām par pamatiesībām un īstenību dalību valstīs ir milzīga, milzīga. Tur kaut kas ir jādara mums ir jārīkojas pilsoņu interesēs, uh, jo īpaši šādos krīzes laikos, kā profesors to teica, atgriežoties pie lietas būtības, vienīgā iestāde, kas var interpret, interpretēt likumus nevienais e, teritorijā, ir Venis komisija. Eiroparlaments ir redzējis trīs pārkāpumu gadījumus bet komisija mums runā pretī. Viens par mēdīju brīvību Rumānijā, par jaunu likumu par mēdīju brīvību Ungārijā un trešais Ungārijas konstitūcija. Katrā atsevišķā gadījumā Eiropas komisija mums teica atvainojiet, mēs nevaram iejaukties. E, tikai tad, kad hārta tiek transponēta horizontālā veidā dalībvalstīs. valstīs bet vērtējot Ungārijas konstitūciju, komisēja pieminēja 25. un 26. martā, ka 614. atzinums ir izstrādāts, un viņi teica, ka saskanā ar 51.1 punktu hartā uh, noteikumi ir vērsti aģentūrām un struktūrām, kuri strādā ar subsidiaritātes principiem, un tad, kad tiek transponēts ES likums. Labi, bet Venis kom, eh, komisija strādā pie 25. pānta Lisabonas nolīgums, līgums dod tādu pašu juridisko vērtību kā, kā līgums. Uh, punkts 3.6. Eh, tam visam ir tieši ietekme eh, uz dalību valstīm un gadījumos, kad ir konfliktējušas normas. Nacionālo likumdošanu nevar pieņemt eh, tad, ja tā nav savienojama ar hartas normām. Un es vaicāju profesoriem paskaidrot mums, kur harta darbojas, uh, un kad tā jāinterpretē kā politiska deklarācija, ka tas ir ar komisāru, komisāri Redingu, jo daudzos gadījumos mēs gribam, lai e, harta tiktu pienācīgi ieviesta. Paldies! Es biju otrā runātāja, kas e, pieteicās izteikties, un tā es arī to darīšu. Mans jautājums ir tāds. Jūs bieži pieskarāties tam, ka parlaments or, bija organizācija likuma un, nu, kā vēl tika piemin, pieminēts, ka septītais pants līgumā nosaka parlamentu kā pirmo, kam ir jārēģē, un es izbrīnījos, ka iepriekšējā lūgumrakstu komitejas sanāksmē Rēgdingas kundze ielika atombumbu līgumā, e, jo pateica, e, sāka runāt par to, kad harta ir pieņem, pieņemama vai nē. Otrais punkts līgumā un septītais punkts runā par pamattiesībām, nevis, kas skar tikai konkrētas dalībvalstis vai interpretācijas. Uh, vai parlaments nav tas, kurš risina šādu problēmu. Otra lieta - komitejā mēs kopā ar tiesību sārgu e, runājam par piekļuvi dokumentiem, caurskatāmību un tā tālāk. Un tur ir skaidrs vēstījums no parlamenta izskanējis vairāk kārt, ko komisija neņem vērā, kurš var definēt šīs te uh, tiesības hartā, piekļuvu dokumentiem un caurskatāmību un labu administrēšanu ir pieminēti. Vai tas netiek piemērots, ja nav specifiski ES likumu, jeb noteikumu? Eh, pirmie divi runātāji jau, protams, vairs nevaru paveicēt, bet uh, pa, palikušajiem pro, profesoriem es gribu vaicāt e, par šo te nesaprašanos ar komisiju. Tālāk Diāna Volisa. Thank you very much. Liels paldies mūsu viesiem. Mēs uh, pilnīgi noteikti sākam vairāk saprast šo problēmu, jo es domāju, ka ir ļoti grūti mums kā parlamentam Varētu būt, ka tiesības ir pārāk labi izreklamētas, bet tagad mums ir jāsazinās ar pilsoņiem un atsauksmes ir negatīvs. Jūs it kā saka, ka jūs mums piedāvājat tiesības, bet patiesībā viņu nav Un šī te ideja, ka mums ir divas uh, ejas starp pilsoni un dalību valsti un pilsoni un ēs, un nevar, nav nekādu. Um, um, nav nekādas pārējas no vienu uz otru. Uh, ja ir ekonomiskās uh, tiesības balstoties uz četrām brīvībām, kas noteiktas direktīvās, un ir saikne ar pamattiesībām, tātad šī te pārēja pastāv. Pilsoņi var to uh, sagaidīt kaut kādu rīcību no ES institūcijām, un tāpat kā scenārijā, ko aprakstīja eh, te iepriekš, ka cilvēki ir aizturēti Eiropas Savienībā un trešās puses iejaucas šajā lietā. Skaidrs, ka šī pārēja pastāv, un ja mums ir jānāk klajā ar negatīvu vēstījumu, ka jums nav tiesību, tas ir pretrunā ar visu, ko es esmu kā juristi un politiķi piedzīvojusi. Uh, Mēs faktiski gribam paplašināt likumu, nevis to samazināt. Paldies, Diana! Vēl man ir četri runātāji, kur grib uzdot jautājumus. Es aicināšu izteikties īsi. Mums ir jāier, jāiekļaujas 20 minūtēs, 25. Kurš vēlas atbildēt? Thank you very much for all of your questions and Paldies par jūsu jautājumiem un uh, komentāriem. Par pamattiesību lomu runājot, protams, vispirms tas jāskatās politiskajā procesā, tur ir sākums. Bet pēc tam pilsoņi, ja viņi sūdzas, pilsoņi sūdzas, ka pamattiesības netiek ievērota šajā politiskajā procesā kāda iemesla dēļ, un tad viņiem vajag iespēju vērsties tiesā un lūgt tiesai iejaukties. Pilsonim ir grūti saprast, kad vērsties nacionālā tiesā vai tiesā, teiksim, Eiropas tiesā, ja tiek pārkāpti hartas noteikumi. Uh, Tomēr es domāju, ka šīs te pārējas nav e, izbēgumus, tā ir daļa no sistēmas. Nacionālās un e, Eiropas normas nav pilnīgi atšķirtas, e, pilnībā atšķirtas viena no otras. Mēs vēlamies sajaukumu, ka zināmas jomas ir nacionāls un citas Eiropienas un vēl kur tās sajiet kopā. Tas ir tas, ko mēs gribam. Un tur jau par to arī mēs runājam vispār Eiropas Savienības sakarā. Attiecībā uz īpašumtiesībām, īpašumtiesības un to aizstāvību bija jau, kā es teicu, uh, tās jau ir Eiropas tiesā aizstāvēts, tas nav nekas jauns. Tātad jau tur tas viss bija zināms pirms hartas. E, e, lūk, tāda ir man atbilde. Oui, just, uh, Jā, divas atbildes. Pirmkārt, nav trūkumu pamatiesībās. Tur viss ir sekts. Bet jautājums ir par to, kā šīs pamatiesības aizsargāt, kurš ir pareizais ceļš, vai tā būtu cilvēku tiesību tiesa Strasbūrā vai arī Eiropas Savienības tiesa Luksemburgā. Mm. Nav runa par to, ka mēs teiktu pilsoņiem, nē, jums nav tiesība, bet ka mēs viņus novirzītu uz pareizā ceļa. Un otrkārt, mēs runājam par vērtībām un par septīto pāntu. Es šai ziņā gribētu izteikties pavisam skaidri. Šai gadījumā tiešām ir ārkārtais aizsardzības gadījums. Taču es domāju, ka šie kritēriji tāpat ir piemērojami ārkārtas pārkāpuma gadījumā. Jo Kopenhāgens kritērija ir iekļauta otrajā pantā par vērtībām. Un, ja, dalī, ja valsts nav dalībvalsts, tā nevar kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsts. Un, ja tā ir dalībvalsts, kas pārkāpj noteikumus, tad tiek iedarbināts septītā panta, eh, tiek iedarbināts septītā panta procedūras. Tā tad. Um, uh, Pirmajā gadījumā tad, ja vēl ir tikai uh, pastāv bīstamība, taču nekas vēl netika pārkāpts, tad var izskatīt šo situāciju. Man pārsteidz, ka tāda situācija nav, pagātnē nav bijušas. Mēs bijām tik stingri pret Austriju, bet kopš tā laika mēs pievaram acis līdzīgos gadījumos visām citām dalībvalstīm. Paldies! Man ļoti patīk jūsu atbildi, turpin priekšsēdētāji. Mēs tagad varam turpināt ar pēdējo jautājumu kārtu. Džudita Sandīni, lūdzu. Yeah, same... Varbūt es uzdošu jautājumu, kas jau ir izskanējis, tāpēc ļoti īsi. Mēs redzam, ka komisija un institūcijas Eiropas Savienībā domā, ka ka mums ir jāuzstāda cilvēku tiesību rekords un nu, mums vajag vairāk standartu cilvēktiesību diskusijās ar citām trešajām valstīm. Faktiski mēs uh, mudinām citus uh, mums sekot, mēs neņem Kopenhāgenes kritērijus vērā. Mēdī likuma Ungārijā, Itālijā tas, uh, uh tas uh, viss ir um, ļoti Jauki komisāri skaidroja, ka viņi grib, lai pilsoņi zinātu, kad viņi klauvē pie nepareizām durvīm. Profesors Gilts mums saka, ka pārkāpjot šo te cilvēku tiesības, ja viņš ķerso Turcijas Grieķijas robežu, es gribētu zināt vairāk jūsu viedokli jo ja tādā veidā mēs ieviešam pamatiesību hārtu, es domāju, ka mēs esam uz nepareizā ceļa un vajadzētu paskaidrot jūsu brīdinājumu jums. Es gribētu, lai jūs to skaidrāk pasakat. Paldies, nākamais runātājs. Thank, thank you, Margaret. And... Paldies, Margaret. Es Atvainojos, ka es nebiju klāta šeit. Žakē kungs, es piekrītu jūsu veiktajai situācijas analīzē. Lūguma rakstu komiteja izskatot prasības, kur komisija saka, ka tā nevar neko darīt. Mēs bieži e, nosakām, ka Eiropas konvencija par cilvēktiesībām būtu piesaucam, kur Viss valsts ir parakstījušas, un sestais punkts, kur ir runa par demokrātiju un uh, likumu varu, un tad ir sankcijas septītajā pantā. To piesauc tikai Austrijas gadījumā, kad Haiders veidoja politisku koalīciju kristīgiem demokrātiem un padomi brīdināja austriešus uh, Mm, e, atgādināja viņa pienākumus sakā ar līgumiem. Tā kā šī te pieeja ļoti nevienmērīga. Mēs saprotam, ka princips ir piesauc, piesaukt Spānijas īpašumu gadījumā, kad cilvēkiem atņem īpašumiem un viņiem nav nekādas apelācijas iespējas. Vēl ja pilsonis dodas no vienas valsts uz citu, uh, un, eh, teiksim, vienlaulības partnerības netiek atzītas un tiek izmantots nacionālais likums kā iegāns, bet uh, pilsoņu tiesības ir izšķīdinātas un samazinātas. Un vēl ir tāds absurds jautājums diskriminācija balstoties uz nacionalitāti, balst, ja mēs runājam par vēlēšanām dalībvalstīs, pieņemsim Spānis, kas dzīvo apvienotajā karalistē, nevar balsot visās vēlēšanās, bet tikai ļoti mm, nedaudzās, un tas notiek visā Eiropas Savienībā. Ja mums ir Eiropas pilsoņi, tad pils, Eiropas pilsonība, tad mums jānosaka, kādas ir attiecīgās tiesības. Un tā ir problēma mūsu pilsoņiem. Komisija no viens puses saka, ka hārta tiek attiecinām tikai tad, ja ir runa par tiem jautājumiem, ko skār direktīvas un regulas. Padomu to ignorēja, ja ir runa par pamat lietām, kuras es esmu skatījis, bet parlaments joprojām cīnās. Kāda ir atbilde? Uh, vēl divi deputāti grib izteikties, tad došu vārdu viņiem. Pēc tam Jēna Hādens no Tiesības sārga biroja ir pieteicies, ja mēs paspēsim. Un vēl no Grieķijas cilvēktiesība aizsarga Forda. Liels paldies, priekšēdētāji! un es priecājos piedalīties šajā seminārā, ka es jau Lībe komitejā e, darbojos e, un arī lūguma rakstu komitejā. Man pārsteidza Gilda kunga sacītais, kā vienmēr, un pilnīgi uh, Grūti patīk, ka ceturtais punkts netiek piemērots patvērumu tiesībās. Mums ir ES e patvērumu tiesības, e, tur ir vesela pakotne pieņemta, un mēs gribam jaunu pakotni tagad izstrādāt, bet e, mēs dublējam, regul, regulējam konvenciju ES likumdošanā, lai vai kāds būtu šī te kaut diāna piesāca pārējais šīs te zonas Es domāju, ka tas būtu neapstrīdami, ka harta ir jāpiemēro patvērum tiesībās. Jo man ļoti interesē ģenerāla advokāta uh, atzinums, bet uh, parasti jau Strasbūras spriedums uh, izsaka savu spriedumu par neatgriešanos Grieķijā, teiksim, Beļģijai. arī spīdzināšanas jomā mums absolūti nav nekādas atbildes no ES. Mums ir labs ziņojums, ko parlamenta asamblēja izstrādājusi, un es tur biju vicepriekšēdēte no Eiropas parlamenta pirms četriem gadiem. Pilnīgs klusums no Eiropas Savienības kā tādas lai gan ir milzīgi pārkāpumi, konvencijas pārkāpumi un hārtas pārkāpumu, e, kas saistās ar līdzdalību spīdzināšanā. Un es domāju, ka par to mums visiem jādomā tālāk par mēdīju likumiem, nacionālo konstitūciju un tā tālāk. Atkal um, Sestais pants un septītais pants būtu piesaucams, bet komisija atkal izvairās, saka, ka varbūt tās ir tehniskas kaut kādas jomas audiovizuālajā jomā, bet faktiski izvairās. Ne, negrib redzēt, ka tiek pārkāptas vērtības un Lisabonas līgums. Un šī te uzstāja uz diplomātisko klubu kultūru Eiropas Savienība dalību valstis, es iestādes un komisija negrib eh, stāties pretī viena otrai, ja notiek vērtība vai tiesību likuma pārkāpums. Varētu domāt, ka ir kaut kāds fórums starp valdīm, ka viens otru atbalsta un mēs eh, necīnamies viens pret otru un mums vajadzētu kaut ko tur darīt. Paldies! Un pēdējais eh, no deputātiem, kas gribēja izteikties, Sukokungs paldies. Es esmu no Rumānijas un darbojos Libe komiteja. Es atvainojos, ka Benjovas. Uh, Benovas kundze te vairs nav, viņa varētu varbūt atbildēt, bet daudzās Eiropas Savienības valstīs ir likumdošana, kas atvai, atjauno uh, vainas sajūtu. Un Piemēram, Zvied... Eh, Serbija nobalsoja par likumu, un otrs jautājums būtu li... valodas likums, bet trešo jūs varbūt varētu man atbildēt. Ungārijas pilsonis Šojans Laslo, bijušais prezidents, bija apturēts uz robežas, un interpretācija pamat tiesību hartē bija interesanti, jo viņa gadījumā pārvietošanās brīvība netika ietekmēta, jo viņš nav parasts pilsonis. Mums vēl ir dažas minūtes. Eh, nākamais runātājs lūdzu. Bet ļoti īsi. Micro. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšēdātā, ļoti īsi. Es lūdzu vārdu, lai uzdotu jā, jautājumu Elspetai Gildai. Man ļoti satrauc tas, ko viņa teica. Viņa pieminēja, ka Grieķijas tiesības sargs ir aktīvi darbojas Grieķijas iestādēs. Frontex ir ES aģentūra, uh, un tāpēc tā nevar ietekmēt Grieķijas tiesības sarga darba. Bet Eiropas tiesības sargs var, iedar, var uh, strādāt pie lūgumiem, kas iesniegti par Frontex. Un es gribu vaicāt, vai kāda nevalstiskā organizācija vai kāds cits, kas ir. Uh, iesaistīts, varbūt ir domājis iesniegt Eiropas tiesību sargam eh, sūdzību. Labi, un tagad es došu vārdu Tezauro kungam. Eh, no, io volevo soltanto sottolineare che quando... Jā, es gribēju uzsvērt tikai vēl vienu jautājumu. Ja mēs runājam par pārspīlētu entuziasmu, uh, attiecībā uz Nīcas hartu. Tad šeit runa ir par aizsardzības sistēmu pamattiesībām. Šī harta ir piemērojama tad, ja spēkā ir kopienas tiesības. Un gadījumi un situācijas šeit nav, kas tik uzskaitīti, nav izņēmumi, bet tie ir tie, kas gadās parasti. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Uh, ja gribam piemērot sistēmu, tad lielākoties gadījumos eh, spēkā ir harta, lielāko daļu gadījumu harta pārklāja. Tas nozīmē, ka Eiropas pilsoņi var eh, trīs līmeņos izmantot šīs tiesības, un tas attiecās uz lielāko tiesu gadījumu. Tas eh, iekļauj gan Luksemburgu, gan Strāsburgu, E, Eiropas e, Savienības ietveros. Tālāk pastāv vēl virkni tiesību, kuras netiek piemērotas, kuras arī nevar uzskaitīt, jo tās neatiecās uz uh, tiesu jomām, bet tas ir uh, iekļauts citā, tas jau ir cits stāsts, tātad hārtas aptvērums. Tās ir kopienas tiesības, jo hārta ir kopienas tiesības, un tas ir ļoti plašs aptvērums. Tiešām ļoti plašs. Pamattiesību joma vēl pa palielināsies kopienas sistēmā. Un kāpēc? Tāpēc, ka pirmajos gados, teiksim, pirmajā gadu desmitā, galvenajā vietā atradās uh, ekonomiskais aspekts, piemēram, preču brīvu pārvietošanu. Bet uh, arvien vairāk radās iestādes, kuras arī iesaistījās šajā integrācijas procesā. Kopiena tiesa ir pārvietojusi šo galveno aspektu uz personu brīvu pārvietošanos. Centrā tagad vairāk ir cilvēks, netik daudz ekonomiskā aspekti, ja, piemēram, eh, eh, cilvēks, kurš ekonomikas dēļ eh, vēlas ceļot, piemēram, zaudējis darbu vai kādā citā veidā, bet centrā ir tieši cilvēks. Cilvēks, kas var būt gan students, gan invalīds, gan um, vairāk uzmanība tik pievērsta cilvēku brīvai pārvietošanai un vairāk cilvēku pamattiesībām. Tas ir ļoti svarīgs paplašinājums arī attiecībā uz uh, pilsoņiem, kuri nav Eiropas Savienības iedzīvotāji. Strādāju Itālijas konstitucionālajā tiesā, un mums šeit, mēs strādājam šeit tieši ar ieceļošanas jautājumiem. Tie attiecās arī uz trešo valstu iedzīvotājiem. Un šeit mums jābūt ļoti uzmanīgiem, jo šeit runa ir par to, ka mēs viņiem vismaz nodrošinām pamatiesības, vismaz, ja ne vairāk. Ko es ar to gribu pateikt? Varbūt ir noticis kāds pārpratums. Ja es saku, ka Nicas harta ir jāpiemēro ļoti uzmanīgi, tad negribu ar to teikt, ka tā spēkā ir tikai dažos gadījumos, nē, tā attiecās uz ļoti daudziem gadījumiem, un mums jābūt piesacīgiem, lai mēs nevil, neviltot šīs hartas aptvērumu, jo Lisabonas līgums, un gribu te runāt par abiem uh, sekošiem līgumiem, un pamatiesību harta ietver sevī priekšnosacījumus, piemērošanai. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka kopienas sistēma balstās uz kādu galveno principu un proti uz kompetenci sadalījumu. Daudzas valsts ļoti uzmanās, lai šis princips korekti tiktu piemērots. Piemēram, gribu šeit pieminēt Vācijas konstitucionālo tiesu, kuri arī ir jau vairāk kārt atgādinājis cilvēkiem par šo lietu. Sorry for being a little bit, but we are running out of. Es atvainojos, ka es te steidzinu, bet mums ir maz laika, un to tagad vārdu profesorai Gildai. Lielas paldies! Un paldies arī Zraņam kungam par jūsu komentāriem un jautājumiem. Vispirms es gribētu izteikties par hārtu, kā jebkurš eh, cilvēktiesība, pamatiesība pasākums tikko Uh, saskaras ar kādu pro problēmu, tad uh, tas jautājums ļoti politisks. Tad tu, tur tūlīt ir runa par to, ka tā ir tāda kaut kāda vēlamība, te nav runa par likumu. Un mums ir ilgstoši vēsturi, kā mēs mūsu vēlmes pārvēršam par likumiem. Mēs redzam uh, to tā, tas ir bijis cilvēktiesību tiesā, argumenti pret, piemēram, par ģimenes tiesību ievērošanu, par eh, ģimenes apvienošanās tiesībām. Un eh, mēs esam to redzējuši, ka tas prasīs ilgu laiku, līdz šīs tiesības tika atzītas. Es zinu, ka mēs turpināsim eh, līdzīgus gadījumus, kad ir grūtības. Es jau jums pieminēju līdzīgu gadījumu Tad ir augšanas sāpes, neviens nevienu negrib aizskart, un tad tas vienkārši ir iesprūdis. Un jūs redzat, ka NATO ir vairāk virzīts uz cilvēku tiesībām nekā Frontex, un manā skatījumā tas ir apkaunēšanas visiem. Cik man zināms, gan neesmu gluži pārliecināta par to, vai kāda no NVO ir uh, uzrunājis Eiropas ombudsmanu, taču, ja es ar kādu no tām saskaršos, tad es tiešām mm, minēšu, ka tā, tā varētu būt laba institīva. Liels paldies! Eh, Turpina priekšstādāmā prieks, ka NATO īsteno cilvēku tiesības. Lūdzu, izsakieties ļoti īsi, jo mums tiešām pavisam vairs nav laika palicis. Ja jūs vēl gribat kaut ko svarīgu piebilst, tad lūdzu, bet citādi ne. Divas lietas. Pirmkārt, par septīto pāntu es dzirdu, kas tad tiek sacīt komisija. Sāka komisija, negrib taču paklausīties deputāti. Lisabons līgums jums piešķir tiesības pašiem sākt septītā pānta procedūru. Es nezinu, vai jūs gūsiet daudz panākums pēc tam, vai padomu jūsos uzkausīsies ieklausīsies, taču es nevajadzētu vienmēr mest akmeni komisijas dārziņā, taču vienkārši labi jājūs pašam savā ādā un jāskatās, ko mēs varam darīt. Un runājot par uh, patvērumu tiesa izriet no hartas. Protams, ka Beļģijai un Grieķijai ir jāīsteno Dublinas kriteriju ceturtā panta ietvaros un ru, runājot par vienzimuma partneru attiecību atzīšanu. Protams, ka tas eh, izriet no brīvās eh, pārvietošanās tiesībām. E, te jāskatās vēl, ko saka uzturēšanās ties, eh, tiesība direktīva. Tā ir divdomīga šai ziņa. Taču visi šie akti pastāv, lai mēs risinātu šādu veidu problēmu. Jautājums. Paldies. Paldies, turpin priekšstādātāji, liels paldies. Es tiešām ceru, ka komisija plaši pārstāvāt, kaut arī komisāri šeit nav, jo tika nosūtīti ļoti svarīgi vēstījumi, kurus ceram komisija turpmāk ņems vērā, izstrādājot savus nākotnes soļus. Sofija. Spiljotopūlu no Grieķijas eh, cilvēktiesība aģentūras ir klāt, un es viņai solīju, ja būs eh, laiks vēl atlīdz no rīta, viņai būs iespējams atbildēt šiem jautājumiem. Taču laika vairs nav mums jāpāriet pie nākošā diskusija paneļa. Paldies visiem, kas uzstājās, jūs izteicāties ļoti skaidri, un ceram, ka būs iespēja sadarboties arī turpmāk. Good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kuņģi, mēs turpināsim šo sēdi ar U3 diskusiju paneli. Nosaukums ir sūdzību par pamatiesībām izskatīšana, pārskats par praksi Eiropas Savienības dalībvalstīs. Līdz ar to mēs atgriezīsimies pie šī, eh, šī semināra pamatēmu kā var aizsargāt pamatiesības, kad pilsoņi ir iespējas, ka Eiropas Savienības pamatiesību hartas noteikumi tiek pārkāpti un kad pilsoņi uzskata, ka viņiem ir jātiek aizsargātiem no šīs hartas puses. Tātad, lai jums pavisam skaidri paustu šo nostāju, tātad šīs uh, sadaļas mērķis ir nevis e, juridiskie aspekti, bet reāli, kā tiek risinātas pilsoņu problēmas. Tātad tik, tik, tik daudz nebūs runa par juridisku, piemēram, 7. panta aspektu. Tātad iesākumā gribu sacīt, kad ir runa par e, privātu personu tiesībām, jāskatās, kāds ir galvenais problēmu loks, un kā institūcijas uzskata tās var eh, nodrošināt efektīvu risinājumu. Komisijas mērķis ir padarīt hartu par da, reāli instrumentu, izmantojot visas institūcijas, lai tā tiešām nāktu par labu katram individam. Tātad, kā jau zinē, dzirdējam no iepriekšējā paneļa, mums jārunā, eh, kur bija runa par reālu juristu, tiesu, uh, darbību, par valsts eh, administrācijas darbības reālu labumu pilsoņiem un arī par eh, sūdzību uzklausīšanas iestādēm. Tātad, eh, lai mazliet nodrošinātu iesildīšanos, es gribu uzdot tādu kā provokatīvu jautājumu. Vai mēs šodien esam uzaicinājuši visneefektīvāko uh, Uh, kompensējošās uh, sistēmas daļu. Ja individam ir tiesības, tad uh, ties, tiesnesis var atsaukties uz šīm tiesībām, un individs zina, ka viņš tiks aizsargāts. Bet no otras puses, tad kādas ir tiesību sargājošo šādu kā tiesību sārgu iestāžu pilnvaras? Un nākošais jautājums, cik daudzos gadījumos šīs specializētās iestādes var rīkoties efektīvi un cik daudz viņi reāli atrisina gadījums, izmantojot klasiskos kanālus, kas pastāv tiesību nodrošināšanai un arī pamatiesību hartas nodrošināšanai. Tā tad ir runa par tiesu iestādēm un valsts administrācijas iekšējās pārskatīšanas iestādes. Tā tad es gribētu dzirdēt no cilvēkiem, kas uzstājas, kā, kā, kāda ir bijusi pieredze cilvēkiem, kas vērš pie jums, pirms viņi nonāk pie jums, kam viņi jau ir izgājuši cauri, pirms viņi vērš pie jums. Vai arī jūs tiešām esat pirmais, pie kā viņi vēršas, šie pilsoņi? kādi ir jūsu resursi salīdzinājot, salīdzinot ar klasiskajiem tiesību sargājošo iestāžu resursiem, kā tiesi, tiesu iestādēm ir taču milzīgi daudz, simtiem tūkstošu juristu Eiropā un salīdzinot, piemēram, ar valsts administratīvajām iestādēm. Cik procentuāli jūs esat gūši panākums, kad jūs uzskatāt, ka tiešām sūdzība ir veiksmīgi izskatīta? Vai arī jūs bieži vien jūtat, ka jūsu pilnvars ir ierobežots un jūs nevarat atrisināt problēmu, vai arī jums ir iespēja nodrošināt pamatiesību dotās tiesības pilsoņiem. Tātad vispirms ir runa par praktisko aspektu. Mēs skatīsim tikai vienu visas sistēmas daļu, to daļu, kas e, īsteno pamatiesību hartu. Un kā jau es sacīju, kom, e, komiteja raugās uz iespējām nodrošināt pilnīgas pamatiesību hartas tiesības. Un jautājums ir par to, cik ir iestāžu, kas tiešām var nodrošināt katrai, e, katrai privātu personai viņas tiesību nodrošināšanu. Komisija patiesībā pati nevar nodrošināt šīs tiesības. Tā vienkārši rūpējas par to, lai cilvēks tieši varētu gūt savas tiesības. Un tas attiec arī uz lūgumrakstu komiteju parlamentā kopā ar komisiju. Abas šīs iestādes var saņemt lūgumrakstus, taču sūdzība apmierināšana ir tiesu sistēmas pārziņā. Tad tādi ir man sākuma komentāri un gribu jūs iepazīstināt ar mūsu izcilējiem viesiem, kas pārstāv dažus uh, speci dažas specializētās pamatiesība aizsardzības iestādes. Vispirms Dominīgi Bodīs, pakreiz no mans, viņš bija Eiropas parlamenta deputāts divu sasaukumu laikā, un tagad kopš 2011. gada jūnija viņš ir defenseur de droit, jeb tiesības sargs Francijā. Mūsu otrais runātājs būs Manuel Aguilar Belda no Spānijas. Viņš ir Spānijas tiesības sarga vietnieks. Viņš ir atbildīgs par izglītības, kultūras, sociālās veselības un plānošanas un uh, sabiedrības nodarbināšanas jomā. Trešais runātājs ir Des Haugan, īrijas cilvēktiesība komisijas izpildirektors, Eiropas valstu cilvēktiesība institūta grupas tieslietu darba grupas priekšsēdētājs. Ceturtais runātājs ir Peter Redding, līdztiesības un cilvēktiesība komitejas tieslietu politikas nodaļas direktors apvienotajā karalistē. Piektais runātājs ir Serš Leonārds Viņš ir bērnu tiesību aizsardzības organizācijas padomnieku juriskonsultants Beļģijā, Francijas kopienā, Franču, Francijas runājušu kopienā. Un tad mums arī eh, Vīnes aģentūras eh, pārstāvis, pamatiesību aģentūras pārstāvis, doktors Izraels Butlers pirms viņš sāka strādāt šajā aģentūrā, viņš strādāja Lankasters universitātē. Tātad lūdzu, Bodī kungs, vārds jums un būšu pateicīgs, ja spēsiet atbildes, at, atbildēt dažiem manā ievadrunā minētajiem jautājumiem. Paldies, priekšstādētāji! Dāmas un kungi, pateicos vispirms priekšstādētājiem par šo uzaicinājumu uzstāties šai panelī. Līdz ar to man ir iespēja eh, Eiropas parlamenta deputātiem un citiem šīs sanāksmes dalībniekiem pastāstīt par jaunu eh, iesādi, kas tika radīta Francijā pateicoties uh, institucionālai reformai Francijā. To mēs saucam par defenseur de droit. Tas ir iekļauts tagad konstitūcijā. Tā aizstāja četras iepriekš pastāvējušās eh, institūcijas, tātad tiesības ar ombudu, bērnu tiesību aizsargu, kas bija atbildīgs par starptautiskās bērnu tiesības konvencijas uh, īstenošanu uh, augstā pārstāvniecība cīņai pret diskrimināciju un cīņai par līdztiesības veicināšanu un, visbeidzot, deontoloģijas, drošības deontoloģijas komisija. Tā tad bija runa tur par mm, policijas cietumu uzraugu un citu līdzīgu profesiju drošību. Tātad tagad visas šīs četras atsevišķās iestādes ir uh, zem vienas, uh, ir vienas iestādes paspārnē. Runājot par kādiem īpašiem apstākļiem, piemēram, par bērnu tiesībām vai par drošības deontoloģiju. Tātad, lai šīs eh, jomas eh, nepazustu milzīgā kopumā, noteikumi pārēdz to, ka tiesību aizsargiem ir trīs palīgi, viens palīgs bērnu tiesību jomā, cits palīgs ciņai eh, pret, cet, pret diskrimināciju un arī par profesionālo drošību. Es esmu izvēlējies par saviem palīgiem trīs palīgus sievietes. Nu, tad arī tā, tad vēl ir profesionālā drošība pārstāv šai jomā. Šādā veidā tiek nodrošināts, ka katra bijušās iestādes eh, mandāts nepazūd. Jūs man lūdzāt eh, sniegt, zinām, statistikas datus, lai izvērtātu mūsu darbību. Pagājušajā gadā pirms tika īstenot šīs reformas, četras iestādes saņēma kopumā 100 tūkstošus sūdzību. Un tās tika sadalīts ļoti nevienādi. 80 tūkstoši uh, bija tiesības sargam, apmēram 15 tūkstoši attiecās uz diskrimināciju apmēram 3000 uz bērnu tiesību aizsardzību un apmēram 250-300 sūdzību attiecībā uz drošības obligātumu. Jūs redzat, ka šajā plašajā kontekstā 250 sūdzības par uh, profesionālo drošību, protams, varētu pazust milzīgajā uh, milzīgajā guzmā, ko saņem tiesības sargs. Un tāpēc uh, struktūra tāda, kas nodrošina, ka katra joma tiek kārtīgi izskatīta. Tad pastāv pavisam trīs līmeņi mūsu darbībā. Vispirms tiek izskatīta katra sūdzība atsevišķi, otrkārt tiek īstenotas uh, visāds darbības līdz, līdztiesības veicināšanai, piemēram, cīnoties pret diskrimināciju, eh, cīnoties par eh, vienādām tiesībām pakalpojumu piekļuvēji vai darba tirgus piekļuvēji. Un tad tālāk ir tīri eh, rekomendējošs līmenis, kādas mēs varam izstrādāt priekšlikumus, piemēram, parlamentam. Šī reforma tika veikta pilsoņu iedzīvotāju interesēs, jo tagad šī sistēma ir vienkāršāka. Agrāk, kad kāda persona vai ģimene saskārās ar grūtībām, kad, piemēram, nevarēja bērnu ar īpašām vajadzībām ierakst, eh, reģistrēt izglītības iestādē. Tā ģimene varēja vērsties pie tiesības sārga, lai tas atrisinātu administrējuši administri raksturu problēmas, vai arī tā vē, varēja vērsties uh, Eh, di, pie eh, tiesību sārga, kas iestājās par eh, nediskriminēšanu vai arī pie kāda, kas nodarbojas ar bērnu tiesībām. Tātad šī ģimene varēja vērsties šajās trijās iestādēs un katrai saņemt atšķirīgu atbildi. Bet tagad ir kopīga iestāde, mēs izvēlamies visatbilstošāko procedūru, lai mēģinātu sniegt atbildi tiem, kas pie mums vēršas. Reforma ir arī par labu iedzīvotājiem arī tāpēc, ka tagad pieeja tiesību sārgam ir vieglāk. Agrāk tiesību sārgu varēja iesāst, iesaistīt tikai ar kāda Eiropas parlamenta deputāta vai Francijas parlamenta senāta deputāta starpnieku. Starpniecība tas bija darīts drošības asēm dēļ. Šodien jebkurš pat mazgadīgi bērni var vērsties pie tiesību sārga. Daudzajās sūdzībās, ko saņēmām, tūlīt pat secinājām, ka paaugstinās e, to sūdzību skaits e, darba drošības jautājumos. E, sākumā 15 un tagad nu jau 50 tādu mēs saņemam mēnesī. Uh, sākotnēji parlamentārieši vispār nenodeva mums šādu veidu sūdzības, viņi uzskatīja, ka tas nebija svarīgi. Bet šodien mēs to daudz saņemam daudz vairāk, un mēs katru pētām atsevišķi un atbildam uz tām. Tāds, tāda tad ir sistēma, tās kopumā. Katrā no trijām jomām iesaistītais personāls, kā jau es minēju, ir eh, svarīgs. Uh, jo te ir arī tiek skatīti katri e, jaunās jomas jautājumi. Nu, tagad, ja ir, jūs uzdevāt jautājumu, vai ir kaut kāda procedūra, pirms cilvēks vērš pie tiesības sarga attiecībā uz e, bērnu tiesību aizsardzību. Var tūlīt vērsties pie mums, e, par darba tiesībām arī tūlīt var vērsties pie mums, un tas pats attiec uz cīņu pret diskrimināciju. Un kad ir runa par valsts iestādēm, tad eh, cilvēks, eh, cilvēkam jāvērš pie desmit iestādēm pirms tam, bet tad, ja viņš tomēr negūst atbildi, tad eh, katrs pilsonis neatkarīgi, vai viņš ir legāls, uzturs valsts Francijā vai nē, viņš drīkst vērsties pie mums. Jūs jautājat, kāds ir veiksmes īpatsvars? tas ir eh, aplēsts apmēram divu trešdaļu apjomā. Divas trešdaļas no tām sūdzībām, kuras ir pieņemams, ja kāda persona sūdzas par to, ka eh, viņa kaimiņa suns pa nakti rei un tādā veidā traucē viņam miegu, mēs šādus gadījumus neuzskatām pie pieņemams. Taču eh, no pie, pieņemamajām sūdzībām divas trešdaļas mēs veiksmīgi atrisinām. Un mūsu līdzekļi ir visnotaļ plaši, bet pamatā divi. Pasts vai arī elektroniskais pasts. Protams, jūs varat iedomāties, ka pastāv, pastāvīgi pieaug sūdzības, kas ienāk pa e-pastu. Mēs pat laban veidojam tiesības sārga um, interneta vietni. Uh, Eh, bet problēma ir tāda, ka, kad cilvēki vēršas pie mums ar eh, rakstītu vēstuli, atšķirībā no internetā rakstītas vēstules, parasti pirmā ir daudz detalizētāka, kvalitatīvāk uzrakstīta. Un tad ir otrs veids, kā vērsties pie tiesības sarga konkrētajā departamentā, reģionā vai pilsētā vērsties eh, pie mūsu iestādes pārstāju Parīzē. Mums ir 250 uh, pārstāvi Parīzē, un reģionos mums ir 450 pārstāvi, tie ir brīvprātīgie. Viņi saņem uh, neievērojamu uh, summu. 350 eiro mēnesī parasti tie ir uh, nesen pensionējušies profesionāļi, kas ir strādājuši valsts dienestā, vai tie ir bijuši nodokļu ievācāji, ievācāji vai sociālā dienestā strādājošie. Uh, Viņiem tagad ir laiks, un viņiem ir ļoti liela motivācija. Neviens viņiem nespiežam īstenot to darbu. Viņi strādā apmēram 3,5 eh, dienas nedēļā, eh, un tādā veidā viņi sniedz savu ieguldījumu sabiedrības labā. Jūs zināt, ka bieži viens cilvēki, kas saskars ar administratīvām problēmām, dusmojas par to, ka viņi nevar cilvēku satikt aci pret aci un izstāstīt viņam savu problēmu, ka viņiem ir jā, jātērē savs laiks, mēģinot saprast, ar ko viņi vispār var runāt, zvanot eh, viena pēc. Zvanot vienai, otrai, trešai iestādē, bet tagad ir 6 pār par 600 eh, uzņemšanas punktiem, kur cilvēki tiek sagaidīti, uh, pret viņiem izturas ar cieņu un viņus uzklausa. Un pat tad, ja viņu sūdzība netiek atrisināt, vismaz viņi jūtas kā pilntiesīgi Francijas pilsoņi. Lūk, šāda ir aina, kuru es gribēju jums izklāstīt, atbildot jūsu jautājumiem. Paldies! Manuel Aguilar Belda, please. Un tālāk vārds Manuēlam Agilam Beldam. Lugar, Liels paldies! Vispirms arī es vēlētos no sirds pateikties Spānijas tiesību sargu vārdā par to, ka mums tiks sniegt iespēja piedalīties šajā seminārā. Varbūt var jums nedaudz paskaidrot, kā Spānijā strādā tiesību sargs. Šī institūcija pastāvēja vispirms konstitucionālā ziņā ne, vispirms nepastāvēja, bet tad tā tika ieviesta saskaņā ar 54. pāntu. Un uh, vispirms uh, tā tika apzīmēta kā, aiz, kā aizsargātājs, pamatiesību aizsargātājs. Un mums bija tās tie paši pamatprincipi, kas ir ietverti arī Eiropas pamatiesību hartā. Konstitūcijas izstrādātāji vēlējās šādu sistēmu, jo mums, uh, mums pieredzē bija ilga diktatūra, mēs gribējām aizsargāt savus pilsoņus. Mēs gribējām pasargāt savus pilsoņus no vāras ļaunprātīgas izmantošanas. Dažkārt varbūt mēs nevadījāmies gluži pēc uh, vienlīdzīgas attieksmes principa, bet uh, ļoti svarīgi mums bija neatkarība. Šī iestāde ir pilnībā neatkarība, neatkarīgi tiesības sargs un viņa līdz strādnieki. Uh, ja tiek ievēlēt uz pieciem gadiem, un tas ir ilgāk nekā leģislatīvais periods. Turklāt ir vēl kāds kritērijs. Tai ir ļoti daudzas izmeklēšanas iespējas, tai ir piekļuva arī atsevišķiem uh, konfidencionāliem dokumentiem un eh, tā ir iespējas tātad izpētīt gadījumus, un tā var tālāk eh, sniegt rekomendācijas administrācijai. Tālāk vēl kāds kriterijs ir tā, ka attiecībā uz izpildu kompetencēm varbūt vēl nav nodrošināta pilnīga kompetence. Pie mums ir tā, ka Runa ir par uh, pozīcijas paušanu, jo mēs neesam tiesneši, kuri var izlēmt ar uh, tiešu ietekmi. Tie ir, tas ir rekomendācijas, kuras tad tiek uzklausītas. Tas attiecās uz eh, administrāciju vietējā līmenī, reģionālā līmenī un centrālā līmenī. 80% šo rekomendāciju nāk no pilsoņiem, 35 līdz 40 tūkstoši sūdzības saņemam katru gadu, no tām puse ir individuāls sūdzības. Apmēram 500 Eh, balstās uz tiesību sarga iniciati iniciatīvu. Šeit tiek secināts, ka tā, ja ir kāda pārkāpuma administratīvā ziņā vai citādi, tad uh, tiek uzsākta ini iniciatīva. Un atlikušie 20 tūkstoši ir, apmē, ir kolektīvās sūdzības. Tad kāda kole, kāds kolektīvs vai grupa vērš pie mums ar kādu problēmu. Mēs sastādām gada ziņojumu, kurā mēs konkrēti izskaidrojam problēmas, ar kurām nodarbojas mūsu institūcijas gada laikā. Paskatrojam arī, kuros gadījumos mūsu rekomendācijas tika ievērots un kur nē, un kāda ir mūsu, kādas ir šīs mūsu rekomendācijas. Informāciju tālāk mēs sniedzam arī parlamentam. Turklāt mēs izstrādājam arī monogrāfiskus ziņojumus attiecībā uz konkrētām tēmām, par kurām mēs uzskatām, ka tās um, ir sociāla nepieciešamība, eh, kur ir ļoti svarīgs tēmas. Piemēram, viena no tām ieceļošana. Nu, tas ir fenomens, kurš pēdējo gadu laikā ir pieņēmies. Divu gadu laikā 40 tūkstoši cilvēku ieradās Spānijā un attiecīgi radās problēmas ar šo ieceļotāju bērniem. Uh, un mēs izskaidrojām jautājumu, kāda ir situācija attiecībā uz skolām, vai skolās pastāv vāri, jeb ir arī uh, pārlieks skaļums, un mēs skaidrojām arī, kāda ir situācija ar mītnes nodrošināšanu vecākām personām, ja personām, kurām ir kāda attīstības traucējuma. Mums bija virkna dažādu problēmu. Uh, kurus mēs centāmies uh, risināt. Attiecībā uz bērniem bieži gadījās tā, ka viņi tiek sodīti netaisnīgi, ja tik izsniegts kādas uh, nepareizas vielas. Mēs apmeklējam dažādus mazgatīgo centrus, centrus, kas paredzēti uh, ieceļotājiem iesaistām arī policijas dienestus, apmeklējam arī slimnīcas un cietums. Valsts līmenī mēs esam atbildīgi par cilvēku tiesībām un esam akreditēti arī ANO. Mēs cenšamies izveidot tīklu arī ANO ietvaros un izstrādāt arī aizsardzības tīklu valsts līmenī. Turklāt mēs arī spējam eh, sniegt uh, pieprasījums, kas ir tāda kā konstitucionāls dabas. Attiecīgo valdības iestāžu pārstāvi, jeb arī valdība, uh, var celt prasību. Piemēram, mums bija kāda problēma sakarā ar kādu likumprojektu Kādā gadījumā cilvēki vēršas pie mums? E, reizēm mēs esam pirmie, ku, pie kuri vēršās dažkārt pēdējie. Dažkārt pilsoņi vispirms ir vērsušies pie administratīvām iestādēm, ja nav sasnieguši neko, tad pie mums. Bet dažkārt arī mēs e, aicinām pilsoņus vispirms vērsties kādā citā iestādē un tikai tad nāk pie mums. Dažkārt cilvēki vēršas pie mums tikai tad, kad viņi jau ir izmēģinājuši dažādas citas iespējas. Var runāt arī par kādu konkrētu gadījumu. Madridē eh, paredzēts celt kādu teātru, darbi ir jau uzsākti, un nu, bija noslēgts līgums ar kādu uzņēmumu. Un kad šis teātris līdz pusē tika uzcelts, tad notika tā, ka eh, bija liels problēmas ar šo būvi, jo daļas no tās iebruka, un eh, blakus bija vēl citas ēkas, un no kurām cilvēkiem bija jābēg, jo viss situācijas vērtās pārāk bīstam. Uh, par to tiks sastādīti ziņojumi. Daži arhitekti apgalvoja, ka pēdējā gadsimtā ir notikusi kaut kā zemestrīce, kas ir vainājis šīs ēkas struktūru un ka tāpēc tas noticis. Daži cilvēki vērsās pie tiesnešiem, bet daži vērsās arī pie mums. Un uh, mēs varējām identificēt jaunus ziņojumus, uh, kuros bija teikts, ka šīs ēkas bija pilnīgi stabilas, iepriekš tajās nebija nekādas, um, nekādas, um, nekāda bojājuma. Un ar šiem dokumentiem mēs varējām administracijā pierādīt, ka problēma bija tā, ka tika uzsākta šī teātra celtniecība un šo būvniecības darbu rezultātā radās draudi arī apkārtējiem. Un tad eh, bija dažādi kompensācijas masā, maksājumi jāizdara, eh, jo cilvēkiem radās dažādas izmaksas, tāpēc, ka viņiem bija jādzīvo savukārt eh, citos dzīvokļos un par to jāmaksā. Un tātad šajā gadījumā mēs varam saukt vainīgo pie atbildības. Tas bija gadījums, kad mums bija panākumi, bet diemžēl bija arī citi gadījumi, kad mēs tik veiksmīgi nevarējām pabeigt mūsu darbu. Bet gribētu vēl šeit atsaukties uz Sefkunga komentāru, ka patiešām ir iemesls būt diezgan um, noraizējušiem, jo mums tiešām Spānija ir problēma ar otro dzīves vietu. Bieži vien Spānija ieradās cilvēki no citām valstīm, mums būtu jāpievēršas šai problēmai, gan administratīvā ziņā, gan arī citādi. Protams, uh, ka iestādēm ir jāievēro visi noteikumi, bet likums mēs nevaram mainīt. Mēs esam jau iesnieguši grupām, politiskajām grupām rekomendācijas, lai tās varētu kaut kādā veidā manīt šo netaisnīgo situāciju. Protams, pastāv likums, kurš, kurš ir spēkā un kurš tiek respektēts respektēts, bet tas nav pietiekami, tāpēc esam vērsušies pie parlamentāriešiem, lai tiktu atrast kāds ceļš, lai šis netaisnīgais likums kaut kādā veidā tiktu grozīts, un līdz ar to mēs varētu atrisināt šo pilsoņu problēmu. Labi, tagad arī man vairs nav atlicis pārāk daudz laika. Es jums patiesībā varētu sasīt vēl daudz vairāk, bet katrā ziņā priecājos par iespēju un labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies! Thank you very much, and we go on. To... Lielas paldies! E, ejam tālāk. Dosim vārdu Desam Hoganam. Paldies priekšēdētāji. Man bija PowerPoint eh, prezentācija, bet laikam es vienkārši laika taupīšanas nolūkā stāstīšu tāpat. Šorīt viss tāda mazliet miegaini, tāpēc es centīšos eh, dot savu devumu šajā diskusijā. Gribu pateikties organizatoriem par to, ka uzaicināja mani. Es runāšu par Nacionālās um, cilvēktiesību institūcijām. Uh, pēcpusdienā arī mēs pie tā pieskarsimies. Nacionālas cilvēku tiesība institūcijas e, tās dibina valsts un finansē, tām ir konstitūcijas vai juridiskais e, pamats, un uh, apvienoto nāciju 93. gada ģenerāla asamblējas Parīzes principi ir vadošie. Šīm institūcijām jābūt neatkarīgām vai nu likums vai konstitūcija to nosaka, jābūt plurālismam un jābūt plašam mandātam uh, universāli cilvēku tiesībās. Šie te, in, šīs institūcijas strādā uh, pie dažādām jomām, nacionālām, reģionālām un starptautiskām, galvenokārt tomēr pie nacionālām. Tātad likumdošanas pārskatīšana, darbs ar parlamentu, uh, Eh, komentēšanu par likumdošanu, piedalīšanās komiteja darbos, pētniecība, politika, eh, ne tikai eh, likums, bet arī administratīvās prakses, kas ir saistīts. Mēs veid, reklamējam cilvēktiesības, izglū, izglītība, apmācība. Mēs dodamies uz dažādām skolām un apmācam ierēģņus Eh, priekšsēdētājs pārtrauc sarkanā gaismiņa norāda, ka jums ir jārunā lēnāk. Un tālāk par mm, institūcijām ir dažādi mandāti, pie tā es atgriezīšos, bet uh, mēs varam vērsties Nacionālās tiesās, institūcijās, piešķiram juridisko palīdzību individiem, mēs veik, varam veikt izmeklēšanu un mēs varam apstrādāt sūdzības. Zināmā mērā mēs strādājam pie um, standartiem nacionālā un starptautiskā līmenī, bet uh, reizēm mēs apskatām arī likumu reformas un iejot, uh, piedalāmies tiesu darbā. Ir e, četras jomas. Mēs darbojamies Eiropas padomes zonā. Tur ir 36 šādas institūcijas, no tām 22 ir saņēmuši A status saskaņā ar Parīzes principiem. Šīs 36 institūcijas sauc par Eiropas Nacionālo cilvēktiesību institūciju grupu, un es strādāju ar 15 no šīm institūcijām Eiropas Savienībā ir 18 Nacionālās cilvēktiesība institūcija, 12 ir ar A statusu, un es eh, Dānija, tā, Francija, Vācija, Grieķija, Īrija, Luksemburga, Polija, Portugāla, Spānija, apvienotā karalīdz eh, ir pieci ar B status - Austrija, Beļģija, Nīderlanda, Slovākija, Slovenija, viena ar C, Rumānija, Un tas nozīmē, ka ir 11 eh, ES valstis, kuras vai nu pieteikušās apvienotā nāciju akreditācijas, vai nu arī tādas institūcijas nemaz nav. Tipisks mandāts institūcija ir nodarboties ar civiliem, politiskām, ekonomiskām, kultūras un sociālām tiesībām. Uh, Tas ir svarīgi, jo, kā, es, kā iepriekš jau teikts, mēs nedrīkstam pieļaut, ka būtu kaut kāda trūkuma mandantos. Mums jāskatās um, Eiropas padoms un jā, apvienoto nāciju standarti. Redings kundze šorīt vaicāja par šo te divu virzienu ceļu starp institūcijām un ES. Un ES Es domāju, ka harta eh, nav labi izprast nacionālās institūcijās. Mēs eh, esam vairāk kārt piedalījušies tiesas procesos, kur parādās tas, ka harta netiek piemērota. Mēs esam partneri ar ES institūcijām. Mēs, eh, mēs esam ļoti nodarbināti mums ir ārkārtīgi daudz darba, un tāpēc mums vajadzētu izcelt šo te hartas lomu mūsu darbā. Spānijas tiesību sargs jau skār dažas no jomām, tātad par, runājot par migrantiem, kas strādā šeit. Ekonomiskā krīze eh, pašlaik ietekmē situāciju. Eh, tiesību pārkāpumi, teiksim, bērnu tiesības, invalīdu tiesības tiek pārkāptas. Tas ir mūsu ikdienas darbs harta acīm redzot ir jāpiemēro, bet vajag lielākas vadlīnijas. Eiropas parlaments un parlamentieši nacionālās institūcijas jums sniedz neatkarīgu konsultāciju par to, kā notiek darbs, un viņi vienmēr pieņems uzlūgums, ja Ja jūs gribat, lai uzstājas kāds jūsu komitejas, pirms dažiem gadiem notika uzklausīšana par spīdzināšanu, tur uh, notika mm, veiksmīgas diskusijas. Tātad mūsu institūcijas var būt Nacionālās komisijas, Nacionālais tiesības sargs, mm, uh, Nacionālās uh, prevencijas, prevencijas mehānisms un ne visi tiesības sargi ir Nacionālās cilvēku tiesību institūcijas. Mūs akreditē apvienotās nācijas un reizē mums ir sūdzības par mandātiem, teiksim, Polijā, Spānijā un Īrijā. Mēs varam skatīt uh, lūgumrakstus. rakstus var, eh, Spānijas eh, tiesības sargs var izteikt eh, saistošs uh, lēmums. Varbūt es varētu vēl pastāstīt vairāk par lūgumu rakstiem. Mēs, esam, mēs varam pārstāvēt individus tiesā. Mēs varam piedalīties arī Skotijas tiesās, mēs Eiropas cilvēku tiesai, tiesā mēs varam piedalīties. Eh, Pagājušajā gadā, piemēram, bija arī viena konkrēta lieta. Nacionālās institūcijas reizēm saņem duālus mandātus, un viņi runā tikai par uh, uh, juridisko palīdzību. Nacionālās institūcijas, tā kā mums ir tik liels, plašs darba lauks, mm, mums ir vadlīnijas, lai noteiktu, kur mēs strādājam. Reizēm e, mēs vairāk strādājam pie likumu reformas, tas ir Francijas gadījums, nacionālās institūcijas, kas nenodarbojas ar lūgumrakstiem, parasti novirz šos te lūgumrakstus attiecīgam iestādēm. Mēs varam nosūtīt viņus dažādām tiesību aizsardzību institūcijām, arī uz tiesām. Mēs atzīstam, ka tiesas var sniegt e, risinājumu Bet problēma ir tāda, ka reizēm cilvēki nevēlas vērties, vērsties tiesā nu, ne, negrib doties uz Strasbūras tiesu. Dažas institūcijas nosūta tātad uz citām iestādēm, teiksim, Spānijā un Polijā. Bieži vien mēs eh, darām to, ko tagad sāk darīt Eiropas tiesa, kad mēs skatām istē, sistēmiskus um, problēmas Reizēm eh, mēs skatām eh, tiesību pārkāpumus, kas saistīti ar um, apstākļiem cietumos un tā tālāk. Tās institūcijas, kuras skata sūdzības, um, ir pārkrauts ar šīm te petīcijām un nevar strādāt pie likumdošanas un pretēji. Uh, izglītošana, informēšana, tās arī ir mūsu funkcijas, bet, bet eh, bieži vien to mēs nespējam pilnīgā apjomā paveikt, jo citu darbi ļoti daudz. Mēs varam juridiskās eh, prāvās iejaukties un arī piedalīties nacionālas starptautiskās tiesās. Mēs esam atvērti dialogam, un šī ir divvirzienu satiksme. Un nav tā, ka Eiropas Savienība nāk un saka, ka mums jāievieš harta, e, vajadzīga arī institūcijas stiprināšana, mums ir mandāts um, Eiropas padomas līmenī. Lielas paldies! Un ejam tālāk. Slēdz Leonārds tālāk. Oui, bonjour. Et... Jā, labdien, un liels paldies, ka bijām uzaicināt jūs vidies pārstāvu. Līdztiesības un bērnu tiesību aizsardzības organizācijas padomnieku, padomniekus Beļģijā. Tā tika, institūcija tika izveidota 1991. gadā, tad, kad tika ratificēta uh, bērnu tiesību konvenciju. Uh, š, mēs ratificējām to uh, franciski runājušā kopienā, taču mums ir arī valdības uh, garantijas. Es vispirms runāšu par mūsu misiju. Mums ir uh, pirmā misija saistīta ar starptautisko bērnu tiesību konvenciju, tātad mums ir darbs, eh, lai sniegtu informāciju par šo konvenciju. Pēc tam nākošā misija ir saistīta ar eh, likumu pareizu īstenošanu, un tad treškārt mums ir misija pie dažā, dažādās uh, valdības iestādēs. Tātad mums ir darba grupas konkrētās jomās, piemēram, attiecībā uz. Uh, 1996. gada Hāga konvencijas ratificēšanu. Mums ir arī mandāts uh, uzklausīt, iekrāt, uh, apkopot individuālās sūdzības. Tātad. Uh, Nu, šeit aicināja tieši saistībā ar šīm individuālajām sūdzībām. Es par tām pat visvairāk stāstīšu. Vēl es gribētu sacīt, ka svarīgi ir ņemt vērā to, ka mēs esam franču franciski runājušās kopienas iestādi. Beļģija ir ļoti sarežģīta valsts, un bērnu tiesību jautājums ir uh, starpsektorāls jautājums. Tā tad varbūt vajadzētu mazliet sīkāk pastāstīt uh, par atšķirībām uh, saistībā ar sūdzībām. Tā tad ir sūdzības, kas izriet no franču, franciski runājušās kopienas. Uh, Un šai gadienā mums tiešām ir iespēja pieprasīt dokumentus no šīm iestādēm, noteikt termiņus, un mums ir arī iespēja ieiet visās ēkās, kuras ir franciski runājušās kopienas ziņā. Taču tātad mums ir zināmas prerogatīvas, taču jāsaka, ka šīs prerogatīvas mēs izmantojam ļoti, ļoti reti. Mēs pārsvarā strādājam tekstu līmenī. Tas ir mūsu pamat uh, uh, ierocis, bet to citu ieroci mēs izmetam ļoti rēt. Tā tad ir veselas, vesela virkne iniciatīva, kas izriet no federatīvās valdības. Es jau jums sacīju, ka Beļģija ir sarežģīta valsts, te ir pašvaldības, federālās valdības, jau kopienvaldības. Tā tad mūsu darbs saistīts ar federālo valdību pārsvarā saistībā ar bērnu tiesībām, aiz bērnu uh, noziedznieku vai arī apdraudzēto bērnu tiesības pārvalda tiesības sargājušās iestādes, bet pasākumi, kas ir saistīti ar šo bērnu um, pavadīšanu, tad būšanu viņu interešu pārstāvniecību ir iespējams arī mūsu pārziņā. Vēl viens piemērs - starptautiskā adopcija. Mums ir divas uh, iestādes centrālās attiecībā šo jautājumu. Mums ir centrālā adopcijas iestāde, kas pārbauda dokumentu spēkā esamību, vai tiešām uh, tie visi ir spēkā, un tad mums ir Francijas kopienas centrālā iestāde, franciski runājušā kultūras iestāde, kas ir atbildīga par šo bērnu uzraudzību. Tas pats attiec, piemēram, uz gadījumiem, kad jā, viens vecāks nolaupa bērnu. Un arī, nu, var sakot, tā sociācija, situācija diezgan sarežģīta, un mēs, mums ir jāsadarbojas ar iestādām, kas nav franciski runājušās kopienas iestādes. Tātad būtībā ir neiespējams izskatīt lietas, ja mēs neiesaistāmies sadarbojoties ar citām iestādēm. Tātad ir vesela virkne kontaktu, kas ir jāuzstir, un tie ļauj tad izskatīt strādāt pie šiem jautājumiem. Nu, vienmēr tas nav gluži viegli, tāpēc, ka ir federālās eh, varas iestādes, jo jūs zināt, ka šajā līmenī eh, institūcijām ir tendence eh, strādāt savā federālajā līmenī, un katrs ir lepnis uz to, ka viņš var izmantot savas prerogatīvas, piemēram, bija bērns, kura tēvam bija tiesības uzturēties Anglijā, eh, viņš pameta savu meitu eh, šeit Beļģijā un viņš atgriežas uz apvienoto karalisti un tur savukārt viņam eh, nav Uh, dokumentu par šo bērnu. Un uh, mēs risinām šo problēmu uh, saskaņā ar Brisele 2B 56. punktu. Bet būtībā nav nekā, kas mums piešķir šādas prerogatīvas. Tās ir mūsu institīvas, tas drīzāk ir mūsu morālais pienīkums. Nu, pienākums, nu varbūt tas ir tā mm, smalki teiks, bet nu mums ir savas kompetences, kur ietvaros mēs drīkstam rīkoties. Nu, nav nekādu šaubu par to, ka mums arī citas misijas, citi uzdevumi, piemēram, tādas iestādes ietvaros, kā mūsējā svarīga nozīme ir padomdevēja funkcijai. Tātad mums ir jāsniedz informācija, to mēs uzskatām par vienu no saviem pamatu uzdevumiem, Mēs eh, tātad varam atbildēt cilvēkiem, kas prasa padomu, informāciju, un eh, mēs tātad viņiem sniedzam informāciju, kāda ir tiesība akti starptautiskajās bērnu tiesībās un tam līdzīgi. Un es uzskatu, ka mūsu uzdevums, viens no šī padomdevēja uzdevumiem, ir arī tāda kā orientēšanas ieviržu sniegšana. Mums ir labi jāvirza šie jautājumi. Ir cilvēki, kas pie mums vērš, bieži vien tie ir bērni vai uh, pusauģi, uh, kuri cieši no vecāku vardarbības. Un tad šajā informācijas sniegšanas ietvaro mums ir jāsniedz bērniem informācija, pa kur ceļu viņam jādodas tālāk. Tas ir svarīgi. Uh, Un runājot par jūsu uzdotajiem jautājumiem, priekšstādātāja kungs, es varētu atbildēt par mūsu iestādi, bet būtībā tā ir uh, iestāde, kas ir tātad pēdējā, pie kuras vēršas. Ja cilvēki vērš pie mums, uh, pirms viņi ir izmēģinājuši visādas citus variants, kā piemēram administrīvo tiesu vai citu veidu tiesu, Mm, vai arī cilvēki vienkārši slikti pazīst, kādas ir citas iestādes franciski runājušā kopienā Beļģijā, tad mēs viņiem tās norādām. Nu, būtībā mēs esam uh, pakalpojumu sniedzējs, pie kuru vēršas kā pie pēdējā. Tātad jā, jā, jāatbild, cik mēs esam veiksmīgi atrisinājuši problēmas. Mums gan šeit nav skaidru datu, taču mēs cīnāmies par bērnu tiesībām, un šī, šī cīņa ir ikdienas cīņa, par to ir jāiestājas katru dienu. Viens piemērs, uh, pirms daudz, nu jau ilgus la, gadus mēs cīnāmies uh, pret uh, to uh, parādību, ka daudz bērni pārtrauc savas mācības skolā franciski. Uh, runājušies skolās. Tātad te dati ir tiešām ļoti nelabvēlīgi. Un, nu, jau desmit gadus mēs cīnāmies ar šo problēmu, un tagad mm, tiešām ir valdība, kas ir pieņēmusi nostāju, tā cīnas pret, cīnās pret uh, to, ka bērnam jāpaliek uz otru gadu pret šo fenomenu. Un mēs to arī uzskatām par savu veidu panākumiem. Nu, es nevarētu sacīt, ka mēs e, esam guvuši milzīgus panākumus, jo tomēr pagājuši desmit gadi, bet nu, tomēr tas ir arī mūsu ieguldījums. Nevarētu sacīt, ka mēs esam uh, tie, kuru, uz kuru galvām būtu jāliek šī panākuma lauri, bet ir vesela virkne asociācija, kas ar to nodarbojas, un mēs arī jums snieguši savu ieguldījumu. Un tad vēl arī uh, mēs uh, īstenojam uh, bērnu atbalstu funkcijas. Paldies! Paldies! Vārds Pīteram Redingam! Oh, Will, good morning! Or... Labrīt! Vēl ir rīts, tāpēc saku labrīt! Es gribēju piedāvāt jums skaistu prezentāciju, taču tehnoloģija laikam mums ir mm, iegāzusi. Tāpēc es darīšu, ko es varu. Es gribēju runāt par pieciem galvenajiem jautājumiem, par to, kā mēs skatām sūdzības par cilvēktiesībām. Vispirms, kādas ir mūsu galvenās funkcijas un pilnvaras, kā mēs skatām sūdzības. Uh, iekšēji un pie kā tas noved. Treškārt es gribēju runāt par, e, stratē, par prāvošanos, jo tur mēs niedzam individiem palīdzību. Ceturkārt es gribu pastāstīt, kādi ir galvenie šķēršļi un kādas ir problēmas gaidāms nākotnē sniedzot palīdzību, jo es domāju, ka daudzi uh, E, reizēm tas viss ietekmē arī citas institūcijas, kas strādā pie šiem tiesību jautājumiem. Un visbeidzot, kādi var būt secinājumi? Vispirms, mēs esam neatkarīga komisija, kā citas Nacionālā cilvēktiesība institūcijas. Mēs veicinām cilvēktiesību ieviešanu un Mēs esam institūcija ar A statusu, kā Des jau teica. E, es mazliet pārteicos, mēs pastāvām kopš 2007. gada oktobra cilvēktiesību jomā mums ir lielas pilnvaras un pienākumi. Uh, Vispirms mēs sniedzām konsultācijas un palīdzības individiem. Tas notiek vairākos veidos. Vēl mēs varam palīdzēt prāvās, piemēram, piedalotos tiesas sēdēs. Reizēm mēs paši uzsākam procesu, ja mēs redzam, ka tiek pārkāptas cilvēka tiesības, lai gan sūdzības konkrētas nav, vēl mēs varam veikt eh, izmeklēšanu kādos noteiktos sektoros, un tas mums ir ļoti svarīgi, jo ja mēs redzam sistēmiskas problēmas, tad uh, izmeklēšana ir labs veids, kā var panākt pārmaiņas sabiedrībā. Piemēram, mēs veicām izmeklēšanas par um, pārkāpumiem saistībā ar uh, nu, noz, noziedzību pret uh, invalīdiem. Uh, Mums ir pētījums par senioru un um, invalīdu uh, aprūpi mājās un arī par cilvēku tirzniecības kotējā. Uh, Un tagad es runāšu par problēmām. Mums ir problēma tāda, ka mēs nevaram pārstāvēt individus atšķirībā no diskriminācijas lietām, kur mēs to varam. Un tāpēc, tā kā mums ir šī problēma, tad mēs radoši pieejam savām pilnvarām, lai risinātu jautājumus. Kā mēs skatām lūgumrakstus, ir divi veidi, kad individi un organizācijas var vērsties pie mums. Uh, Mums ir uh, palīdzības līnija, tāds ienākšanas punkts, kur nāk visas sūdzības, un apmēram 50 darbinieki, kas sniedz šo palīdzību. Tur ir prasības par cilvēktiesībām. Attiecībā uz organizācijām vai juridiskajām firmām mēs aicinām arī viņus vērsties pie mums, pie mūsu juristiem, ja gadījumā viņiem ir problēmas, kuras viņi grib nodot mums, vai arī, ja viņi grib, lai mēs strādājam pie kāda konkrēta gadījuma. Mums ir vadlīnijas, kas parādās mūsu mājas lapā, tur ir uh, Eiropas konvencija, harta, tur pateikts, kā cilvēki var sūd, izteikt sūdzības, un ja viņi nevērš pie mums, tad kur viņiem uh, vērsties. Eh, tātad es teicu, ka mēs nevaram pārstāvēt individus, bet mēs varam pateikt, kādas ir citas organizācijas, kas var palīdzēt dievisības sargs, piemēram, eh, teiksim, kaut kādu juridiskās palīdzības centru un tā tālāk. Cita svarīga joma, kas ir saistīta ar konsultācijām, ir grantu programma, kuru Pagājuši gadu bija 10 miljonu sterliņu mārciņu, kurā mēs izdalījām simts organizācijām, kas sniedz juridisko palīdzību un cita veida atbalstu um, par cilvēktiesību jautājumiem un vienlīdzību. Ja mēs varam palīdzēt šīm organizācijām, ja mēs nevaram palīdzēt, tad dažas no šīm organizācijām parasti var. Nedaudz statistikas, diemžēl jūs to nevarat redzēt, tad es vienkārši teikšu par sūdzībām No mūsu palīdzības līnijas 3,5 pēdējos gados mēs saņemam 5600 sūdzības. Interesanti, ka dažas grupas sūdzās mums vairāk. Mēs esam analizējuši, kāpēc 469 no invalīdiem un 364 no etniskām minoritātēm bet tikai 16 no gejiem un 6 no transseksuāļiem. Varbūt mums vairāk jāstrādā pie tā, ka mēs mudinātu šīs te citas grupas izteikt sūdzības un mm, vai arī jānoskaidro, kāpēc viņi nevēršas pie mums. Par sektoriem runājot, par šiem te jautājumiem, ko mēs saņemam, galvenokārt ir centrālā valdība pret viņiem, pret pašvaldību, pret policiju, pret tiesām un veselības sistēmu. Tādas ir šīs te sūdzības. Un tad ir skaidrs, kur ir šī rodas cilvēktiesību jautājuma. Es. Uh, Trešā joma, ko es gribēju pieminēt, ir tas, kā mēs eh, piedalāmies strateģiskajās tiesāšanās prāvās. Viena no problēmām ir tāda, ka ir tik daudz lūguma raksta, nevar eh, visas, visās palīdzēt, vajag izvēlēties mm, uz galvenajām. Un eh, galvenās sūdzības ir tur, kur iesaistīta tiesa. Uh, Tātad mēs izstrādājam prāvošanās stratēģiju, un tā ir viena no mūsu prioritātēm šogad. Mēs runājam par pretterorismu, pret policiju, apvienotā karalistē privātumu tiesībām, cilvēku tirzniecību un uh, valsts izdevumu samazinājumu. Uh, apvienotāji karostē tā ir varbūt ne, ir būtiska problēma tāpat kā citur. Ehm, par lietām. Mēs esam piedalījušies 63. mājas apskats gadījumos, cilvēktiesību tiesā divi gadījumi, kad mēs E, Eiropas cilvēktiesību aizstāvības institūcijās, tad mēs esam tiesu pārskatus veikuši un divas, divi gadījumi, kad Eiropas tiesā mēs piedalījāmies. Viens bija Kolmena gadījums, kur bija diskriminācija, to es tagad neskatīšu, bet es gribu pieminēt ļoti nesenu gadījumu par hartu kas ir ļoti interesants, jo tas e, parāda kā cilvēktiesība institūcijas var patiešām izdarīt spiedienu attiecībā uz hartas interpretāciju. Un š... NS šī te lieta pret eh, iekšlietu ministriju un C numurs 411 slīp svītra desmit un lēmums no ģenerāla advokāta no šī gada 20. septembra, tā kā jā, lieta ir jauna un tā ir interesanta, tur ir runa par eh, patvērumu tiesībām un regulas, kas tika ieviestas 2003. gadā 343 Tur ir, tas ir likums par patvērumu, ka jānosaka patvērums tajā valstī, kur eh, patvērumu meklētājs ir pirmoreiz iebraucis Eiropas Savienībā. Un tiesā tika izdom, tika pa, pateikts, ka to izmanto, lai neļautu iebraukt apvienotajā karalistē. Eh, šī lieta ir svarīga, jo tā apskatīja afgāņu eh, patvērumu meklētāju, kurš ieradās Grieķijā un viņš pieprasīja patvērumu apvienotajā karalistē. Un viņš teica, ka viņa lieta jāskata nevis Grieķijā, bet apvienotā karalistē, jo ja tur viņu atgrieztu, tad tur apstākļi patvērumu meklētājiem ir tik slikti, ka tur tiek pārkāptas hartas eh, prasības, teiksim, pašcieņas eh, tiesības. Ģenerāla advokāts apskatīšu, es atvainojos, eh, cita lieta bija protokola numur 30 apjoms apvienotā karaliste un Polija e, piekrita par hartas interpretāciju. Un jautājums bija, vai harta darbojas apvienotajā karalistē. Tas ir ārkārtīgi svarīgi jebkurai lietai, e, ko skata skaistībā ar hartu apvienotajā karalistē, bet tas ietekmē arī to, ko, ko strādā mūsu polijas draugi. Tātad mēs darbojamies apvienotajā karalistē, bet arī Amnesty International un bēgļu komisijā. Un tas tikai norāda, ka šī lieta, šīs lietas ir svarīgas. Vēl būtiski, ka tiesa cilvēktiesība tiesa MMS starp Beļģiju un, par Beļģiju un Grieķiju. Tur bija līdzīgs gadījums, tikai tur bija kāds, kurš ieradās Beļģijā, bet pirmoreiz iebrauca Grieķijā un viņiem neļāva pieprasīt patvērumu Beļģijā. Tur bija runa par to, ka tiek Eiropas konvencijas trešais pants pārkāpts. Eh, īsāk eh, sakot, lieta atrasinājās ar atzinumu, eh, lēnam, lēmumu vēl nav, bet tiesa nosprieda, pat ņemot vērā Grieķijas apstākļus, Britu valdībai vajadzētu padomāt, vai viņu tie, pilsēņu tiesību, vai šo cilvēku tiesības nebūtu pārkāptas, ja viņi tiktu sūti atpakaļ. Un tas nozīmē ja lēmums vēl nav pieņemts, ap, Britu valdībai un citām dalību valstīm jāizskata, vai šī prasība būtu jāskata viņu valstī, nevis Grieķijā, no kurienes šī lieta sākās. Sorry. Right. Thank you very much. Paldies. Nē, es atvainojos, es gribu vēl turpināt par šķēršļiem runājot. Es teicu, ka mums trūks pilnvaru sniedzot palīdzību individiem. Vēl divi, divas problēmas. Mūsu institūcijas nākotnē droši vien saskarsies ar finansu līdzekļu samazināšanu. Mēs eh, par 50% nākamajā, nākamgad mums tiks samazināts finansējums. Uh, arī cilvēktiesību mm, uztvere sabiedrībā tiks grauta visā Eiropas Savienībā. Un vēl ir problēma e, par to, vai šīs iestādes, institūcijas var darboties Eiropas tiesā, ja tās ir piedalījušies nacionālā līmeņa tiesās. Uh, un pašlaik viņas to nevar darīt. Un tas atšķiras no Eiropas cilvēktiesību tiesas, kur organizācijas tādas kā mūsējā un nevalstiskās organizācijas var piedalīties tiesas sēdēs. Tā kā Eiropas tiesā šī ir tāda mm, sistēma, un es runāju ar tiesas pārstāvjiem un Eiropas komisijas pārstāvjiem, tā ir viena no lietām, ko Eiropas Savienībai vajag vēl risināt, ņemot vērā to, ka hartas nozīmīgums pieaug un arī institūcija loma pieaug. Un tas arī viss. Paldies! That, uh, Liels paldies! Tas bija ļoti interesanti. Un pēdējais runātājs šajā panelī ir Butler kungs. Lūdzu, vārds jums. Thank you very much. Liels paldies. Es nesen uzzināju, ka kāds izveidoja politisku partiju, anti-PowerPoint partija. Es nebiju, e, neapzinājos, ka Eiropas parlamentā šai partijai jau ir tik daudz locekļu. Labi, šodien runāšu par trim lietām. Sākšu ar sūdzību pārskatu dalībvalstīs pēc tam runāšu mazliet par apzināšanos par savām tiesībām, un tad pāriešu pie, to, pie tā, kā labāk sasaistīt um, <clears throat> sūdzību iesniedzējs ar attiecīgajām sūdzību izskatīšanas iestādēm. Ir divas lietas, mm, komentārs par uh, skaitļiem, ko gribēju jums parādīt savā prezentācijā. Vispirms ir uh, runa par diskriminācijas tiesību aktiem. Uh, tur nebūs runa par uh, sūdzībām par citām uh, citiem trūkumiem pamatiesību lomā. Pēc tam būs runa par līdztiesības iestādēm, un līdz ar to nav skaitļu no citām īpašajām iestādēm. Ne visi gadījumi e, iet cauri šīm e, iestādēm, un tad tās tūlīt pāriet pie tiesu iestādēm. Man datorā bija divas eh, kolonas, divi stabiņi. Tur bija redzams, cik lielā mērā starp dalībvalstīm ir milzīgas atšķirības, cik daudz sūdzību tiek reģistrēts. Dažās dalībvalstīs šādu gadījumu ir tūkstošiem, dažās dalībvalstīs tikai dažs simt un dažās pat mazāk par 20, mazāk par 10. Tas attiec uz 2010. gada statistikas datiem, un līdzīga situācija bija arī 2009. gadā, par to mums arī bija dati. Mēs eh, skatījām eh, šo sūdzību skaitu attiecībā pret iedzīvotāju skaitu dalībvalstī. Tā tad tas ir loģiski, ka mazāk skaitļu ir mazāk apdzīvotā dalībvalstī un otrādi. Pat tad, ja jūs e, skatāt to šādā īpatsvara griezumā, vienalga atšķirības ir lielas. Atšķirības tātad nav skaidrāms tikai ar iedzīvotāju skaita atšķirībām. Jūs uh, varētu skatīties uz šiem skaidriem, kas jums pat laba nav redzami, kā uz pašsaprotamiem faktiem. Tātad jūs varētu uzskatīt, ka dalībās, kur ir maz sūdzību, nav nekādu pārkāpumu, tātad uh, viss ir kārtībā, vai arī ir valstis, kur ir daudz pārkāpumu. Uh, Zviedrijā, apvienotā karalistē, Francijā, tur sūdzība ir tūkstošiem. Salīdzinot ar pārējām Eiropas dalību valstīm, varētu domāt, ka šajās dalību valstīs situācija ir briesmīga. Taču tas būtu mm, pārāk vienkāršots uh, traktējums. Te ir arī runa par to, cik lielā mērā cilvēki apzinās uh, savas tiesības, uh, cik labi tās zina, mm, cilvēki zina, uz kurām iestādēm tiem būtu jāvēršas. 2009. gadā tika uh, publicēts pētījums, tika aptaujāti 23,500 cilvēki no dažādām etniskajām minoritātēm, un tur bija trīs uh, punkti saistībā ar apzināšanos, uh, cik lielā mērā cilvēki apzinās savas uh, tiesības. Vairums cilvēku nevarēja pieminēt nevienu organizāciju, nevienu uh, specializēto organizāciju, nevalstisko organizāciju vai līdztiesības organizāciju, kas nodarbojas ar, ar viņu problēmu. Tad, kad viņiem tika pieminēts kāds organizācijas vārds, 60% nemaz nezin, nekad nebija dzirdējuši par tādu, um, tādu organizāciju. Un tikai uh, 16% aptaujāto zināja, ka viņiem ir pieeja šāda veida organizācijām attiecībām no, atkarībām no izskatāmā jautājuma. Tad eh, pirmkārt, ir problēma nevis tā, ka durvi nav, bet cilvēki nezin, ka tāds durvis pastāv. Un tas arī ir skaidrojums, kāpēc ir eh, ļoti daudz sūdzību, par kurām netiek ziņots. De 82% no aptaujātajiem Uh, apgalvoja, ka viņi ir saskaršies diskrimināciju, taču nav ziņojuši par to. Tātad patiesībā skaitļi varētu būt daudz lielāki sūdzību apjomu ziņā. Situācija ir daudz sliktāk nekā izskatās. Tātad, kuru iemeslu dēļ cilvēki neziņo? Uh, Ir vairāk iemeslu, kur dēļ cilvēki neklauvē pie parastajām, pa, pareizajām durvīm. Pirmkārt, dalībvalstīs ir daudz iestāžu, ir dažādas iestādes, kas attiec atkarībā uz uh, diskriminācijas veidu, ir, piemēram, attiecībā uz datu aizsardzību, invalīdu tiesībām, vecāku cilvēku tiesībām, spīdzināšanas. Uh, gadījumiem, eh, citi akari uz administrācijas kļūmēm. Tad vēl arī ir runa par reģionālo un um, plašāku līmeni. Tātad ir milzīgi daudz dažādu iestāžu, kas cilvēkam, kurš nepazīšo struktūru, rada apjukumu. Dažkārt situācija ir vēl sarežģītāka. Jūs nezināt, kura ir iestāde, ar ko tad īsti nodarbojas, kura ir jūs gadījuma īstā. Tad kaut arī pastāv daudz iestāžu, tad vēl ar vienu pastāv trūkumi to pilnvarās. Ir dažas jomas, kas vispār netiek sektas. Tātad jūs varat vērsties pie, kā, pie dažādām iestādēm, taču vēl ar vienu jūsu situācija netiek risināta, jo nekur ar šo jautājumu nenodarbojas. Tad vēl ir jautājums, kuram vērts pievērsties. Kas notiek praksē, kad uh, upur dodas pie ne, klauvē pie nepreizēm durvīm? Pavasarī tiks, uh, tika publicēts pētījums, uh, kur tika izvērtā aptauja astoņās dalībvalstīs, 200 upuri, un tad arī tādas kā starpnieku organizācijas, ārotbiedrības, NVO, kas nodarbojas ar iestāžu un upuru savešanu kopā. Tad mēs uzdevām jautājumu, eh, kādas ir šīs pārsūtīšanas prakses iespējas, kad kāds tiek, eh, kad kāds dodas pie jums, vai kā jūs viņam uh, uh, sniedzat informāciju, kur viņam būtu jārisina. Vai tad, kad uh, šāda iestādē tiek pārsūtīts, vai tā atkal nosūta kaut kur tālāk? Tad vēl nobeigumā es gribētu pastāstīt, kā nodrošināt to, ka upuri klauvē pie pareizam durvīm. Viena no iespējām, mm, kuru daudz šeit jau pieminēja, ir šādu NHRS iestāžu organizācija. Tad ir zinām kritēriji, kas šīm iestādēm būtu jāaizpild, lai tās panāktu šādu kvalifikāciju. Tad te varētu būt arī iestāde, kam ir plaša, plašs mandāts cilvēktiesību jomā, tas varētu aizpildīt trūkums, pietiekumi resursi un eh, pilnvaras, eh, tā skaitā eh, informācijas sniegšana, politiku izstrāde tad, kad NHRS eh, sasniedz visus šos izvirzītos kritērijus, tad tam tiktu piešķirts augstākais status. Ja jūs paraugāties uz informāciju, kas attiec uz pēdējiem gadiem, tad jūs redzat, ka ir arvien vairāk NHRS, kam tiek piešķirts šāds status. Eh, es ceru, ka mani skaidri atbilst iepriekš izskanējušajai informācijai. Ir 12 NHRS 10 dalību valstīs, kurām ir A līmeņa klasifikācija. Trīs no šiem centriem ir apvienotajā karalistē. Uh, man te bija sagatavota ļoti jauka uh, kārta, uz kuru jūs varētu paskatīties. Tā tiešām izskatās brīnišķīgi, bet nu, <laughs> nu tad. Uh, es atvainojos, saka priekšsēdētājs, man šķiet jau iepriekšējais runātājs jau stāstīja par šiem skaitļiem. Varbūt jūs varētu pāriet pie nolāguma, no noslēguma. Paldies! Tātad, kāds ir labums no tā, ka ir NHRS visticamāk? Pirmkārt, jūs neklauvēsiet pie nepareizām durvīm, jo tur jau tiek iekļauts vairākas iestādes. Otkārt, tad tiek um, mazināts iespējamo pārkāpumu skaits, jo pastāv tiesība aizsardzības sistēma. Risks ir tāds, ka uh, te būtu vēlme samazināt resursus un kapacitāti, tad no tā būtu jāuzmanā, jāizvairās. Uh, Tad vēl ir iespēja izveidot tādu kā lietasargu organizāciju. Jūs izmantojat esošo dažādu organizāciju struktūru un tad izveidojat vienotas durvis, kas varētu apvienot uh, informāciju un tad zināt, kur tas tālāk no, novirzīt šīs sūdzības. Uh, Tas būtu labums upuriem, taču trūkums būtu tāds, ka tad, ja jūs izveidojat vienotu lietasargu organizāciju, tomēr nav teikts, ka tiek aizpildīti visi trūkumi. Vēl viena iespēja būtu izveidot tādu solidāru pieeju starp šīm iestādēm, lai kura iestāde saņem sūdzību, tā reāli izkašo sūdzību. Un tikai īpaši specializētu jautājumu gadījumā sūdzība tik nosūtīta citai iestādēji Un vēl būtu vēlams, eh, lai izskatīšana tiktu veikta iekšēji, lai upurim nebūtu sūdzības iesniedzējiem jāuztraucas, ka viņš vispār nezina, pie kā viņam tālāk jāvēršas, no kā viņš gaidīs atbildi. Un visbeidzot, varētu būt laba doma izveidot vienotu interfeisu. Tā ir ideja. Varbūt varētu izstrādāt uh, datoru programmu, kas varētu, kura individs varētu atbildēt uz virkni jautājumu, un tādā veidā tad tiktu sašaurinātas iespējas, pie kuras organizācijas tad ir jāvērš. Tas būtu tāds interaktīvs uh, instruments. Uh, mūsu aģentūra pie tā strādā, paredzēts to izstrādāt 2013. gadā. Uh, Un tad doma ir tāda, ka pēc tam, kad es aizpildīšu visu informāciju, tad eh, veidlap tad jau uh, automātiski ir zinās, pie kuras uh, institūcijas jums jāvērš. Jā, nu, tas būtu tehnoloģisks risinājums. Tehnoloģijai gan tagad man nevisai ir pamats uzticēties. Tātad vienlaikus individam būtu iespēja izmantot šādu vienotu Uh, pieejas mehānismu, taču trūkums ir tāds, ka ne visi varētu uh, izmantot uh, tehnoloģiskos labumus, ne visi to prastu. Paldies! Lielas paldies, turpina priekšsēdētājs, tas bija interesanti. Tagad jautājumi no zāles, lūdzu. Mrs. Alken. Alkenas kundze, lūdzu. Thank you very much, Mr. Chair. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šo interesanto prezentāciju. Man ir jautājums Spānijas tiesību sargam. Jūs zināt, Spānija ir mūsu galvenais klients lūgumrakstu komiteja. Mums ir tik daudz lūgumrakstu no Spānijas. Un eh, mums nav iespaida, ka jūsu iedibinātā sistēma darbojas. Bieži vien cilvēki vienkārši jūtas apmaldījušies, ja viņi ne, tāpēc viņi vērš pie mums, un es nejūtu um, skaidru atbalstu no Spānijas tiecības sarga, maigi izsekotos. Es uh, pastāstīšu, kur ir tie divi pamatjautājumi. Tas ir uh, pirmkārt Leide Kostas, pats par sevi likums ir nevainojams, taču tas tiek īstenots ļoti mm, neobjektīvi. Tad, ja jūs eh, ceļat eh, viesnīcu un tad cilvēkam jau tur tai reģionā mājas ir, viņi pēkšņi uh, vairs tur nevar dzīvot. Tad kur šie cilvēki dodas? Jautājums ir par to, kā tad tiek īstenots likums. Un tad organizāciju, jeb uzņēmumu likumi reģionos, jo īpaši Valencijā. Tur likums pats par sevi jau pārkāpj Eiropas Savienības pamatiesības. Un cik daudz eh, man saprotams arī pašā Spānijas konstitūcijā. Taču, ja cilvēki dodas uz pie tiesas, tad uh, viņiem tā procesa virzīšana maksā milzīgi daudz, jo akal un akal jāiesniedz kārtie dokumenti un kārtie tiesā jāvērš, un tas viņiem neko nelīdz. Vienīgais, no kā viņi panāk, kaut ko, ir reģionālais eh, tiesības sargs Valencijā. Tad mans jautājums būtu šāds, vai tiešām jūs uzskatāt, ka Spānija nodrošina pamatiesība aizsardzību pietiekoši augstā līmenī, lai cilvēkiem nebūtu jāvērš pie Eiropas Savienības? Lielas paldies! Yeah. So may... Mums ir atlikuši tikai desmit minūtes ar tulkiem. Interesants jautājums, bet varbūt jūs to divpusēji varat apspriest. Lūdzu. Uh, Šis ir milzīgs ziņojums parlamentā. So, Īs komentārs Pīteram Brīdingam. Mums ir interesanta lieta ar franču farmaceitu, kurš nevar atklāt uh, aptieku apvienotajā karalistē, jo Britu valdība to nepieļauj. Vai jūs varētu palīdzēt, jo tas uh, patiešām pārkāpējas likums? Vai var paredzēt, ka Britu valdība beigu beigās pievienosies šai pamatiesību hartai, jo pašlaik tā to nav, neizmanto? Un vēl pirms dažiem mēnešiem es dzirdēju, ka premjeras Kamerons domā par to, ka varbūt neiz, neizpildīt uh, Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedumus, un tas patiešām šokē par Eiropas parlamentu. Thank you very much. Lielas paldies. Merci, Paldies, priekšstādā. Vispirms gribētu pateikties visiem, kas uzstājās mūsu priekšā. Es atgriežos pie Butlera kunga sacītā. Ehm, tiešām ir pārsteidzoši, ka ehm, ne visiem pilsoņiem ir pieeja informācija. Tā pirmkārt ir runa par to, ka cilvēki neapzinās ehm, savas tiesības un iespēju tās aizsargāt strīdu gadījumu. Un turklāt lielās atšķirības ka nav uh, skaidrs, pie kā īsti vērsties. Uz to norādīja arī Budiskungs par mehānismu, kas tagad Francijā izstrādāts, ka dienas pats sadala. Uh, kā kompetencija šis jautājums? Es uzskatu, ka pilsoņiem ir ļoti grūti Eiropā saprast, kā viņi var risināt savas problēmas. Par laimi ir pamatiesību harta, Eh, mūsu prioritāte ir aizsargāt Eiropas saimnības pilsoņus, kaut arī, protams, eh, te ir un par migrantiem arī. Diemžēl pastāv daudz uh, atšķirību mandātu ziņā starp uh, tiesību sargiem. Te tik pieminēts Polijas mm, tiesību sargs, vakar mums bija iespēja viņu uzklausīt. Uh, Un tur tiešām uh, eh, tiesības sargam ir reāls pilnvaras, uh, tas var uh, pat grozīt uh, spriedums piedalīties tiesu procesos. Tā tad uh, uh, ir milzīgs šašīs zarādās dalībvalstīs. Kāpēc pilnvaras visās dalībvalstīs nav vienādas? Un kāpēc pilsoņi nevarētu viegli uh, izmantot centralizētu informāciju savu tiesību aizsardzībai. Un bieži vien uh, lūgumrakstu komitejā mēs saskaramies ar uh, tādiem lūgumrakstiem, kurus jau pieminēja mans kolēģis. Tas ir Jugendamt problēma Vācijā, ka, kad pāri, pāris šķīrās un uh, viens ir dalībvalsts pilsonis un otrs nav. Un tas bija, tā bija sūdzība lūgumrakstu komiteja. Tātad Berlīnē pēc dažām nedēļām mēs saņemsim informāciju. Mēs ceram, ka tas mums e, ļaus atrisināt šo problēmu, kas ar vienu atgriežas lūgumrakstu komitejā, jo lūgumrakstu komitejā nav pilnvar šai jomā. Mēs tikai varam e, sniegt tādas kā norādījums. Bet ir ļoti daudz gadījumu, kad cilvēkiem ir dažādas valsts piedarības un e, viņi nezin, pie kā īsti vērsties. vērsties ja būtu sadarbības starp eh, tiesības sargiem, tad eh, šāda veida problēmas tika risināt daudz ātrāk. Tātad es gribu atkārtot savu jautājumu, kāpēc tiesības sargiem ir dažādas eh, funkcijas un piln, pilnvars, kāpēc nav tiesības sarga visur? Un vai ir kaut kādas rekomendācijas, kā tiesības sargi darbos, darbojas savā starpā? Lielas paldies! Bija vēl viens jautājums no deputāta, saka priekšstādātais. Paldies! Es atvainojos, ka es nebiedalījos visā sesijā, bet es gribu papildināt jūsu komentāru. Tas uh, varbūt par Spānijas piekrastas likumu varam runāt. Um, es ne, ļoti daudz spāņu, briti un vācieši mm, ir cietuši no pārkāpumiem, ka šeit nav runa par Spānijas gadījumu, bet tas ir visa Eiropas problēma. Un es gribētu, lai jūs to ievērojat. Thank you very much, and here was one. Lielas paldies, vēl viens jautājums, un pēc tam atbildes sekos. Yes, since we still have... Jā, tā kā mums vēl ir uh, tulkojums runāšu vācis. Man būtu divi jautājumi. Viens jautājums attiecās uz dažādiem tiesību sargiem, jeb valstu iestādu pārstāvjiem. Kādā veidā viņiem ir piekļuve uh, sabiedrībai, ja kādā veidā jūs meklējat šo piekļuvi? Vai jūs nošķirt atsevišķus sūdzību gadījumus un tādus gadījumus, kur ir uh, vesela virkne sūdzību un kuri atklāja dažādas apstākļus, uh, un kļūdas. Es šeit domāju par kādu Austrijas uh, advokātu, kuram ir uh, sava televīzijas programma, kur viņš stāsta par dažādiem gadījumiem publiski. Un tagad Redinga kungam jautājums. Attiecībā. Tad jautājums Redinga kungam. Mums tagad ir uh, pamatiesību harta, bet mums ir apvienotā karalista Polsija, Polija un Čehija. Ja mēs pieņemsim šīs uh, līguma izmaiņas šīm valstīm, tad būs optauta iespēja, izstāšanās iespēja atkāpes iespēja. Es gribētu zināt, ko tas praksē nozīmē cilvēkiem. Paldies! Tagad es gribētu ierosināt dot vārdu vispirms mūsu Spānijas kolēģim. Jautājumu es varētu atbildēt šādā veidā. Tur tik, tik uzdoti dažādi jautājumi attiecās uz Spānijas eh, tiesības sistēmu par, par to, ka tiesa strādā ļoti lēni Spānijā un arī par faktu, ka tiesības sargs eh, sūdzās. Tad runa arī par dažādām administratīvām iestādēm. Viņš mēģinājis arī pa, paaugstināt tiesnešu skaitu, bet eh, šī sistēma strādā ļoti lēni. Šis tiesu sistēma parāds, parāds divas instances, un visur, visās instancēs var vēsties, bet eh, nevienmēr šī lieta iziet cauri līdz konstitucionālajai tiesai. Turklāt jautājums bija arī par to, vai cilvēku tiesības Spānijā pietiekami tiek aizsargātas, jo tiek saņēmas ļoti daudz sūdzības. Es domāju, ka šeit lūguma rakstu komitejā mēs tiešām saņemam daudz jautājumus. Bet domāt par Spānijas lūguma rakstu komiteju, kas pieder Spānijas parlamentam, es strādāju arī senātā un kā deputāts esmu strādājis var teikt, ka jā, tiešām tā ir taisnība. Daudz lūgumu rakstu ienāk, bet tie lūgumu raksti, par kuriem runājāt jūs, saistīti ar to, ka Spānijā ļoti daudzām personām ir otrā dzīves vieta, un tāpēc viņas skar šis likums. Domājot par diskrimināciju, tad es domāju, ka šādā sakarībā pie jums ienāk daudz mazāk lūgumu rakstu. Šeit Spānijas uh, tiesības, likumi un uh, iestādes, kas aizsargā uh, tiesības. Minister without translation, without microphone. Ah. And using the microphone. So please, Mr. Boudis, if you just want to... Si vous voulez choisir... Bodīs kungs, ja jūs gribat tagad izteikties, mikrofons strādā, ja vēlties, varat uzdot jautājumus. Muy, muy brevemente, si me permite el presidente, yo creo que ya, ya funciona, ¿verdad? ¿No? A mí sí. Oui, le, le, ¿Me oyen?